Wir versuchen mal einen Text. Test. Mēģināsim pārbaudīt. Eh, es runāšu vācu valodā, saka priekšsādātājs, vai jūs saprotat mani visās eh, pasaules valodās? Vai jūs mani saprotat, vai arī spāņu kolēģi mani saprot? Vai ir tulkojums spāņu, angļu valodā? Viss darbojas? Vai tulkojums darbojas? Tagad darbojas? Tad vēlreiz sveicu jūs vēlreiz, Spānijas ministrs kundze. Nezaudēsim laiku un dosim viņai laiku uzreiz uzstāties, un pēc tam uh, mums būs iespēja uzdot jautājumus. Sirsnīgs sveicu mūsu komitejā, un jūs, kā zinātnes un inovācijas ministre, tagad varēsiet uzstāties. Uh, viss tas mums sākās ar nelielu inovācijas. Uh, Eh, pārpratumu un eh, problēmu, bet lūdzu, jums vārds. Estimā... Paldies, godātais Raukungs, godātie komisijas eh, locekļi. Man tas ir patiešām gods un prieks šodien būt kopā ar jums un uzrunāt jūs, lai pastāstītu jums par mūsu pieņemtajiem mēķiem. Esam izstrādājuši to savā zinātnes un inovāciju ministrijā, un tos vēlamies īstenot 2010. gada pirmajā pusā Spānijas prezidentūras ietvaros. Tas ir nozīmīgi brīdis, kā Lisabonas līgums izstājies spēkā 1. decembrī pagājušajā gadā, un mēs arī sagaidām, ka pavisam drīz jau darbā stāsies jaunā komisija, Eiropas komisija jaunajā sastāvā. Tas nozīmē cikla noslēgumu, kas jau ir iesācis 2000. gadā Eiropas padomē, kurā tika nospraust Lisabonas stratēģija kas skaidri iezīmēja Eiropas apņemšanos līdz 2010. gadam Eiropu veidot, lai tā kļūtu par pašu konkurētspējīgāko zināšanām un informāciju balstīto sabiedrību visā pasaulē. Desmit gadus vēlāk, lai arī tomēr mēs ar vienu saskaramies nopietniem sarežģījumiem, šī stratēģija tomēr ir ļāvusi mums arī balstīties un veidot tādu redzējumu, kas kalpo kā pamats tālākam progresam. Līdz ar to mēs tā iesākam jaunu fāzi, kuru iezīmē Eiropas 2020, tātad 20. gada stratēģija. Un šobrīd, atskatoties uz šo fonu, ekonomikas un finanšu krīzi, tā mums liek domāt arī spēcīgāk par desmito gadu aktivitātēm un šo tālāko ceļu. Mēs esam iezīmējuši ceļa karti, kurā mēs ar vien paturam arī šos augstos mērķus, kas jau nosprausti Lisabonas strateģijā, proti tāda sabiedrības veidošana, kas balstās uz zināšanām, ekonomika, kas balstās uz zināšanām. Tas ir ļoti svarīgi. Komisijas priekšsādātājs Barozo ir pasvītrojis vajadzību Eiropai darīt visu, lai nodrošinātu šādu sabiedrības transformāciju, kas novestu pie sabiedrības, kas pilnībā balstās uz zināšanām. Un Protams, kā šo funkcionalitāti mēs redzam kopējā trīsstūrī, kur ietveram arī uzņēmējus, universitātes un komisiju. Un tagad veidojam jauno konferenci par inovācijām un zinātni. Mēs skaidri redzam arī no savas puses, kā mēs savā ministrijā šo tēmu vēlamies virzīt tālāk. Mēs redzam, cik svarīgi jautājumi ir nozīmīgi visai Eiropai. Mēs vēlamies, lai Eiropa patur šo savu līderības pozīciju, un to mēs vēlamies spēcināt arī starptautiskajā arēnā. Tas nozīmē, ka tā informācija, ko iekļaujam par pasauli redzējums 2050. gadā, eh, kas tika jau veidots decembrī, tas norāda, ka 65% no visiem pasaules iedzīvotājiem būs āzieši, az, aziāti, un Eiropas iedzīvotāji jau būs kļuvuši mazākums. Tātad mums būs jāskatās šis kopējs trīstūris ASV, Eiropa un Japāna, bet, diemžēl, tas nozīmēs līderības pozīcijas zaudēšanu. Mēs varam sagaidīt arī, ka Ķīna jau kļūs, kļūsi par uh, trešo lielāko uh, Eiro, uh, ekonomiku pasaulē, apsteidzot pat Japānu. Tas tikai nozīmē, ka mums ir jāspēr izšķirīgi soļi. Ja mēs nedarīsimies tā, tad mēs zaudēsim savas līdera pozīcijas. Un lielākie zinātnes un atklājumi un inovācijas tiks izstrādāts ārpus Eiropas. Tas nozīmē, ka 2020 projekts ir šis veids, kur mēs varam kā atskaits punktu skatīties, kas mums ir aktīvāk jādara. Mēs varam sagaidīt, ka Ķīna veidos jau 25% uh, no kopējām zinātnes atklājumiem pasaulē, kas jau būs dubultojis to apjomu, kāds tas ir šobrīd. Tas nozīmē, ka mm, mazāk kā desmit gados mums ir izšķirīgi jārīkojas, lai Eiropa tiešām saglabātu savu līderu pozīciju. Mēs varam saglabāt šo līderu pozīciju tikai tad, ja mēs strādājam ārkārtīgi koncentrēti. Ja mēs apzināmies sarežģījumus, mums ir jānodrošina konsolidēta rīcība. Eiropas Savienība nā, pagātnē jau ir sevi apliecinājusi. Mēs esam pārvarējuši daudzas sarežģījumus, mēs esam piedzīvojuši neatkarības kustības, mēs esam izveidojuši arī brīvu kustību gan tirgū, tātad viss četras pamatbrības, arī preču un kapitāla brīvu pamatkustība. Mēs izveidojuši mm, vienoto valūtu 16 valstīs, kuru izmanto vairāk kā 300 miljonu iedzīvotāju. Mums jādomā arī par citām dimensijām. Uh, kas nozīmētu brīvu zināšanu un talantu kustību Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, šī kopēja Eiropas zinātnes telpa ļauj zinātniekiem brīvi pārvietoties Eiropā, un lūk, šādas pamatiesības mēs jau esam nodrošinājuši, balstoties arī mūsu, mūsu ekonomikas izaugsmi. Spānijā mēs šobrīd strādājam kopā ar Skānijas prezidentūrā, mēs strādājam kopā ar Beļģiju un Ungāriju, un turpinam arī Zviedrijas prezidentūras iesākto, tā kā mēs to darām ļoti apņēmīgi, un mēs redzam trīs galvenos virzienus zinātnes jomā - integrācija, iesaistīšana un integrācija. Ja mēs runājam par šo integrāciju, mēs redzam, ka pētniecības un zinātnes programmas ir Eiropas sirds. Eiropas pētniecības programma šobrīd ietver daudz tieši jomas, uh, un mums tas nozīmē konkrētu tiesko pamatu. Tas nenozīmē vairāk birokrātijas, bet gan precīzs mehānismus, kas ļauj mums nodrošināt, ka visas dalībvalsts seko vienām un tām pašām prioritātēm, lai mēs nedubultot savu darbu. Mums ir jārunā par zinātnes pārvaldību. Mums ir jārunā par piecām iniciatīvām zinātnes jomā. Piemēram, jāuzlabo zinātnieku darba apstākļi, jākāpina viņu spējas un potenciāls. potenciāls. Uh, Tāpat mēs esam plānojuši konkrēti organizēt vairākas mm, konferences, kas ļaus iesaistīties visiem iesaistītajiem spēlētājiem mūsu kopējā darbā. Mēs arī mēģinām izveidot turpmāko virzību un atpazīstamību piektajam pētniecības programmai, kas nodrošinātu šo brīvu zinātnieku kustību, kas arī veidotu zināms nopietnu pamatu tiešām tādu fundamentālu pamatu, kas atspoguļos arī Eiropas stratēģiju fórums par pētniecības infrastruktūrām, un tāpat arī um, Eiropas pado, investīciju padomas darbs būtu īpaši akcentējams. Mēs mm, katrā ziņā veicinām sinerģiju rašanos un saiknes starp nākotnes plānotajiem mēķiem un šo Eiropas inovāciju projektiem. Uh, lai nodrošinātu to, ka zinātne un rūpniecība ciešāk sadarboties. Un tieši mūsu konferences, ko organizēsim, manuprāt, būs izšķirījuši nozīmīgs te. Šobrīd Eiropa strādā pie jaunās inovāciju stratēģijas, kas skaidri iezīmē saikni starp zinātni un inovācijām. Un te mēs izceļām piecas lietas. Pirmkārt, vide, vidē draudzīgas zinātnes attīstība, publiskais iepirkums otrkārt, treškārt, inovāciju internacionalizācija, ceturtkārt, saskaņošana un difūzija vietējā un reģionālā līmenī, un tāpat lokālā līmenī šiem inovācijām, un visbeidzot, katrā ziņā, produktivitātes kāpināšana. Mēs katrā ziņā vēlamies uzsākt šos pirmos soļus, izveidojot šo um, zināšanu sabiedrību, izstrādājot jaunu modeli, pie kā šobrīd EIT tieši strādā, tātad Eiropas institūts inovācijām un tehnoloģijām strādā. Savukārt ERA šī ir jaunā stratēģija, kas kalpo mūsu tālēm redzējumam 2020. gadam. Tātad šī stratēģija 2020 ietver konkrēts mēķus un konkrēts atskaits indikators, kas arī paplašina kopējo stratēģiju, kā tā tika nospraust Lisbonā, tā ir Lisbonas stratēģija, un papildus investīcijām zinātnē un attīstībā, pētniecībā, mēs redzam arī, ka mēs varam jau konkrētus rezultātus baudīt. Uh, Un tagad pievērsīšos otrajam jautājumam, prot par aktīvu iesaistīšanos. Tātad no vārdiem, jeb domām pie darbiem, jeb rīcības. Mēs redzam vislielākie sarežģījumi tieši šajā ziņā. Ikdienas cilvēkiem ir nopietni uh, spēšas par ekonomikas atveseļošanos un par ekonomikas izaugsmi mēs savā padomē mēģināsim arī veidot šādu kopējo vienoto nostāju, lai rastu konkrēts atbildes lielākajiem vides un sociālajiem izaicinājumiem. Mums jāatrod jauni enerģijas veidi, jāstājas pretī klimata pārmaiņām, jāizmanto jauni izēja materiāli, ir jāskatās, kas mm, notiek ar dažādām slimībām, nevēlāmām sociālām parādībām, Tāpat vislielākie jautājumi par konkurētspējas nodrošināšanu globalizācijas apstākļos. Mēs nevaram kavēties, un mums visi šie jautājumi ir jārisina šobrīd. Praktiskā mērogā mēs šobrīd mēģinām iesaistīt visus spēlētājus pētniecības programmā. Mēs katrā ziņā samazinām administīvo slogu, kas, manuprāt, ir būtisks mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tāpēc ir izveidot šī speciāla atbalsta programma maziem vidējiem uzņēmumiem. Un mēs gribam, lai mazie un vidēji uzņēmumi tieši aktīvāk iesaistītos pētniecības un inovāciju programmās, jo tieši viņi ir galvenie darba devēji Eiropā, un tieši caur viņiem mēs varam izveidot jaunu arī <clears throat> modeli, kā mēs varam arī balstīt tālākās uzņēmumus uz tehnoloģijām. Uh, Tātad mums ir jāpalīdz mazajiem un vidiem uzņēmumiem, lai viņi noturētos šajā tradicionālos sektoros tieši pateicoties inovācijām. Tajāpat laikā ir jākāpina arī konkurētspēja, un tāpēc konkurētspējas padomā mēs arī uzsāksim vairākas iniciatīvas, kas veicinās mazo vidēju uzņēmumu aktīvāku iesaistīšanu tehnoloģiju jomā, piedāvāt jaunas iniciatīvas, kā viņi var izstrādāties gan, piemēram, vidē draudzīgu automobīļu izstrādē, um, gan citos projektos tā būs kopējā plānošana, kopējā programma. Visbeidzot, gribu pievērsties diviem likumdošanas priekšlikumiem. JMS, Global Monitoring for Environment and Security un bonus programmas. Un trešā savukārt dimensija ir šī iesaistīšana kā integrācija. Mēs vēlamies panākt, lai mēs saprastu, ka mēs dzīvojam plašākā pasaulē. Un daudz cilvēku ārpus Eiropas Savienības robežām mm, ir vēl sarežģītākos situācijās, un tieši te zinātni var viņiem sniegt zinām palīdzību. Mēs gribam piedāvāt, ka uz zināšanām balstītā Eiropa panāk to, ka zinātni arī palīdz risināt daudzajādos trūkums visā pasaulē. Tas nozīmē, ka zinātnisko pētījumu uh, um, atklājumi kalpotu visai cilvēcei, lai arī citām sabiedrībām būtu pieeja zinātniskajiem atklājumiem. Zinātne ņem vērā arī tās ietekmi uz sabiedrībām. Un te īpaši loma būs sadarbībai, atti, attīstībai un tas būs jāiekļauj arī mūsu plānošanā. Un vēl nākamie soļi, kas sekos, tad būs, protams, mūsu zināšanu tehnoloģiju nodošana arī jaunajām sabiedrībām citās pasaules valstīs, nodrošināt arī kopēju globālu, nodrošināt globālu pieeju medicīnas aprūpē. Kādā ziņā tas viss ir mūsu kopēja institīva, tātad zinātne pret nabadzību, nodrošinot um, konkrētas programmas. To mēs pārunāsim arī konkurētspējas padomē, kas notiks maijām mēs arī vēlamies panākt, lai zinātni dod savu ieguldījumu dzimumu vienlīdzības jautājumā. Par spīti tam, ka šobrīd uh, tieši sievietes ir um, galvenokārt zinātnieces, tomēr tikai 18%, 18% um, no sievietēm arī ir vadošos zinātniskajos amatos, tikai tātad 18%. Tā kā tas ir nopietns jautājums, kas mums ir jāskatās, kā mēs varam to iekļaut arī zinātnes politikā. Godātie deputāti, mēs apzināmies, kā mūsu programma būs um, ierobežot laikā. Um, un uh, arī jaunā komisija stāsies spēk, uh, amatā drusku novēlot. Tomēr mēs esam apņemības pilni īstenot savu programmu, īpaši nodrošinot šos trīs integrācijas veidus. Uh, Um, praktiskajos uh, veidos. Un mēs vēlamies nodrošināt, ka mūsu zinātne un pētniecība balstās uz izcilību, uz pētniecības iespējām, un mēs negribam nodrošināt, ka mēs nodrošinām gan labu pētniecību, gan arī labu zinātnes pārvaldību, lai izveidot šādu kopēju Eiropas karti, kas sniegt pārskatu par inovāciju vietām un iespējām visā Eiropā. Un katrā ziņā mēs gribam nodrošināt, lai tie, kas līdz šim uh, nav varējuši piedalīties zinātnē un pētniecībā, tagad baudīt vismaz tās rezultātus. Es ceru, ka es arī varu rēķināties ar parlamentu atbalstu. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Ministerin! Paldies, ministrs kundze! Mēs pateicamies par šo jūsu uzrunu, un tagad izmantosim iespēju uzdot jums jautājumus. Man jau ir milzīgs uh, saraksts ar deputātiem, kas grib uzdot jautājumus, tāpēc gribētu piedāvāt katram dot vienu līdz divas minūtes jautājumu uzdošanai, lai tad visiem arī būtu iespēja uzdot jautājumus. Mēs arī uzņemsim laiku, un uh, Dekastījo kundze būs pirmā. Lūdzu. Gracias, eh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Ministres kundze, sirsnīgi sveicu šeit mūsu komitejā. Savas politiskās grupas vārdā gribētu jums pateikties par ierašanos un paldies arī par šo te īso uzrunu, kurā stāstījāt par Spānijas prezidentos prioritātēm zinātņu, zinātnes un inovāciju jomā. Mums visiem ir skaidrs, eh, kā jauninājumi un pētniecība uh, uh, ietekmēs mūsu nākotnes sabiedrību ne tikai Eiropā. Protams, ka pētniecība ir jāattīsta, bet uh, jāskat arī cits problēma loks, jo ir tā, ka pamatprogrammā nedrīkst aizmirst, ka ir dažādi noteikumi, kas ir jāievēro. Uh, piemēram, lai saņemtu finansējumu, un tas visiem ir sarežģīti, arī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Visu laiku ir tāda kā spriedze, uh, visu laiku tiek teikts, jā, nākamajā uh, pamatprogrammā situācija uzlabosies, bet parasti tas tā nav. Um, daži lēmumi uh, pārējot uz septīto pamatprogrammu, ir bijuši veiksmīgi, bet joprojām ir problēmas. Nevar būt tā, ka, lai pētnieki varētu um, brīvi pārvietoties, uh, viņiem ir jāpārvar milzīgs šķēršļi. Tā taču nevar būt. Tas viss būtu vien, jāvienkāršo, jo īpaši, kas attiecas uz um, vidējiem uzņēmumiem. Un, uh, Tāpēc gribēju jautāt, kādus pasākums Spānijas prezidentūra gatavojas īstenot, lai novērstu šos šķēršļus. Gracias, senor presidente, jo también, senora ministra. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ministris kundze. Mans politiskās grupas vārdā arī es eh, sveicu jūs šeit mūsu komitejā. Ļoti atzinīgi vērtēju jūsu teikto. Mums ir kļuvis skaidrs, kādi plāni ir Spānijas prezidentūrai zinātnes un inovāciju jomā nākošo sešu mēnešu laikā. Mans jautājums skar tos jautājumus, ar kuriem strādājam šeit komitejā. Un uh, esam pārliecināti, ka ir nepieciešams jauns inovatīvas idejas, lai virzītos uz priekšu. Pirmkārt, var turpināt kolēģis jautājumu kāda saikne zinātnē pētniecībai ir paredzēta ar ekonomiku, kā stiprināsiet šo saiti. Zinām, ka jūs bijāt uzņēmēji, zinām, ka jūs strādājat arī pētniecībā un ļoti veiksmīgi tehnoloģija jomā strādāt, līdz ar to jūs ļoti daudz personīgas pieredzes varat izmantot, veidojot uh, jaunās in iniciatīvas. Eh, šeit runāju par eh, augstskolām un uzņēmumiem. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, lai veicinātu pētniecību un inovācijas jauninājumus. Kādas idejas eh, jums ir par to, jau jūs arī īsi runājāt, bet gribu uzdot vēl kādu jautājumu ko prezidentūra plāno darīt, lai veicinātu dialogu starp augstskolām un uzņēmējiem, īpaši vidējiem un uzņēmumiem, jo tas, liekas, ir tas sarežģītākais šobrīd. Un priekšstādēkungs, ja atļausiet uh, īsi otrs jautājums saistībā ar Eiropas pētniecības telpu. Prezidentūras viena no prioritātēm būs šīs pētniecības telpas tālāk attīstība. Praksē tas pieprata ļoti e, daudzas, daudzas atsevišķas soļus. Jūs jau teicāt, ka ir e, nepieciešams vienots iekšējais e, tirgus zinātnieku darbam. Tad, protams, jāmēģina arī rast uh, progresu karjeras jomā, Konkrēts jautājums, ko plāno Spānijas prezidentūra darīt šai jomā, lai samazinātu visus iespējamos šķēršļus? Paldies! Uh, paldies, Junkeris kungs, lūdzu! <coughs> Buenos días, uh, gracias, señor presidente, gracias. Labdien, uh, paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, ministrs kundze, par to, ka ieradāties pie mums. Uh, gribētu sveikt jūs mūsu politiskās uh, grupas, proti zaļo grupas vārdā. Jūsu uzruna tiešām bija ļoti laba, bet neaizmirstiet, ka arī jūsu ministrijai tagad ir pieejams mazāks naudas apjoms pētniecībai. Jūs teicāt, ka ir svarīgi ne tikai uh, investīciju apjomu un uh, Uh, procentos arī palielināt, bet uh, nodrošināt arī šo investīciju efektivitāti pētniecībā. Tāpēc man ir jautājums, kādus kritērijus varētu noteikt, lai tiešām arī šo investīciju uh, liederīgumu izvērtētu, lai nodrošinātu, ka tās ir efektīvas. Un tad pavisam īsi uh, priekšlikums varbūt ne tikai jums, bet arī mūsu komitejai un padomei. Varbūt mēs varētu izveidot tādu instrumentu zināšanu pārnesei, lai varētu arī izmērīt zināšanu pārneses efektivitāti. Daudzās valstīs ir tā, ka galvenie zinātnieki nāk tieši no uh, Uh, augstskolām un ir izgājuši visu šo uh, procesu, šo karjeru, bet vajadzētu taču izmērīt arī to ieguldījumu, kādu šie zinātnieki ir devuši, piemēram, publikācijās un citādi. Tas būtu viens veids, kā panākt progresu. Paldies. Tagad Nīblers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs kundze, arī no savas puses gribētu pateikties jums par ierašanos. Gribētu runāt par eh, divām lietām. Pirmkārt, jūs runājāt par eh, integrāciju un iesaisti pētniecības kopienā, pētniecības aprindās, bet te gribēju uzdot papildu jautājumu. Visās programmās, kur Eiropas Savienība ir eh, aktīvi darbojusies, piemēram, Eiropas Tehnoloģija institūts, pamatprogramma pētniecībā un tā tālāk. Un tur vienīgais kritērijs, pēc kā tiek eh, doti pētniecības līdzekļi ir izcilība, un tā kā es šo vārdu nedzirdēju, vai jūs tiešām to tā arī uztverat. Otrs punkts ir eh, pētniecības padome Eiropā. 2008. gadā šī Eiropas pētniecības padoma uzsāka darbu, parlaments tur arī iesaistījās, es biju toreiz referente par šo jautājumu. Uh, Tagad eh, vidustermiņa izvērtēšanas eh, ziņojums, eh, ko no pagājušā gada jūnija ir pieejams, un tajā es lasu, ka pētniecības padomas darbs ir bijis tiešām veiksmīgs, um, un uh, tādi pieteikuma iesniedzēji, uh, kas uh, nesaņēma kaut kur uh, atbalstu, tātad saņēma atbalstu dalību valstīs, tātad efekts tiešām ir bijis pozitīvs un pētniecības padomu ir labi strādājusi, bet ziņojums rāda arī to, ka ir vesela virkne organizatorisku pārvaldes trūkumu, uh, Eiropas pētniecības padomē un ekspertu grupas ieteikums ir eh, domāt par ilgtermiņa izmaiņām struktūrās, bet arī īstermiņā šeit kaut kas ir jādara tieši organizatoriskajā jomā. Šeit ir eh, vesels garš saraksts ar ieteikumiem un gribētu es tiešām lūgt uh, Uh, nekavējoties uh, ņemt tos vērā un ieviest šos ieteikumus. Un jautājums jums, ko jūs pieņemsiet no šiem ieteikumiem, ko mēs uh, drīzākajā laikā varētu um, redzēt, kā īstenots, lai uzlabotu padomus darbu. Paldies! Cukalas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ministrs kundze, liels paldies, ka ieradāties mūsu komitejā šorīt. Es domāju, ka ir ļoti būtiski uzklausīt uh, jūsu viedokli tagad Spānijas prezidentūras sākumā. Tie skaitļi, ko jūs sniedzāt, es sapratu, ka jūs uh, ņemat vērā 2025 gada um, šo jautājumu un uh, runājot par mūsu pētnieku nespēju uh, konkurēt ar BRIK valstīm. Jūs runājāt arī par citiem svarīgiem jautājumiem. Jūs teicāt, ka Eiropai ir ļoti daudzveidīga pētniecības vide un ka mēs uh, cenšamies uh, rast eh, kopīgos aspektus un tos uzsvērt, kas šobrīd Eiropā notiek, runājot par eh, pētniecības un jauninājumu politiku. Te nav runa tikai par daudzveidību. Mums ir 29 rīcības, divas politikas un dažādas prioritāšu jomas. Uh, Un uh, Nīblers kundze runāja arī par sarežģītību, un Pilāda Kalījo kundze runāja par uh, sarežģītiem uh, finansējuma noteikumiem. Bet šķiet, ka mēs vairāk pievēršamies procedūrām un nevērtējam galīgos rezultātus, kādi tad ir pētniecības darbam. Zviedrijas prezidentūra ziņoja uh, ziņojumu, publicēja ziņojumu Eiropas paradīze. Un šajā dokumentā tika kritizētas galvenās problēmas, kādas pastāv Eiropas pētniecības sistēmā. Šajā ziņojumā ir teikts, ka 2000 Eiropas universitātes uh, izsniedz uh, doktora grādus, un uh, uh, Ķīnā un Amerikā tās ir daudz vairāk. Varbūt mums vajadzētu vairāk sniegt uh, atbalstu pētniecībai, un tāpēc mans jautājums ir, ja mēs vēlamies apvienot un vienot šo te ļoti daudzveidīgo pētniecības uh, vīdi, ko Spānijas prezidentūra darīs, lai panāktu šeit zinām viedabīgumu, vai jūs uh, atbalstāt izcilību un mērtiecīgas subsīdijas pētniecībai? un uh, vai jūs atbalstāt konkurētspēju? Tātad kādu izvēli jūs izdarīsiet? Paldies. Frau Kavaljo. Kavaljo kundz, lūdzu. Sņu prezidents, sņu ministra, benvinda. Priekšsādātāja kungs, ministrs kundze, esiet sirsnīgi sveikti šeit. Eiropā sastops ar um, lieliem izaicinājumiem, jūs to teicāt, un tas ir attiecināms arī uz uh, pētniecību. Protams, ka lielās infrastruktūras un arī mobilitāte ir nozīmīgs. Tādēļ vēlos uzdot uh, vienu jautājumu. Tas, kas līdz šim ir uh, sasniegts, piemēram, Eranet, saskārās ar problēmām. Galvenokārt problēmas um, bija šī lielā birokrātiskā slodze un sarežģītas procedūras. Kā jūs vērtējat nākotnes attīstības iespējas šīm kopējām programmām, ko ir uh, aizsākušas dalību valsts un komisija. Vai Eiropas uh, pētniecības uh, centri turpmāk um, varēs uh, attīstīties, pārvērsties tādās paneiropeiskās programmās ar nacionālu un eiropeisku finansējumu? Mums ir nepieciešams vienkāršākas procedūras nekā tie instrumenti, uz kuriem norādīja tikko. Un bez tam, veidojot Un uh, konsolidējot pētniecības telpu, vajadzētu taču arī uh, reformēt noteikts lietas. Kā jūs to vērtējat, cienītā ministras kundze, lūdzu? Priekšsēdētājs. Tagad ministras kundze var uh, atbildēt uz pirmo jautājumu raundu, un pēc tam uh, turpināsim jautājumus. Priekšsēdētāja kungs. Paldies. Es um, sagrupēšu jautājumus un atbildēšu. Tātad paldies visiem deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Par Spānijas prioritātēm. Spānijas darbības mērķis ir kopā ar komisiju un parlamentu sadarbojoties vienkāršot procedūras. Un līdz ar to tas būtu tāds liels solis uz priekšu jādomā par visām a, institūcijām, revīzijas palāta, uh, parlaments komisija, kā arī komisijas paziņojums, ko mēs sagaidām. Domāju, ka ir jāpieņem lēmumi, kas būtu saistoši attiecībā uz administratīvo procedūru un kas, kur mērķis būtu vienkāršot administratīvo procedūru, samazināt administratīvo slogu jāpadomā, kā mēs varētu samazināt šo neusticību un pārvērst to par tādu uzticības pilnu attiecību modeli. Mēs varam mazāk birokrātiski būs, būt sākumā un varbūt um, vēlāk veikt tādu apjomīgāku kontroli un novērtējumu, lai redzētu, cik tālu ir ievērots tas, kas ir prasīts. Un taču Sākumā mums vajadzētu saprast uh, tieši kādi administratīvie soļi un kāds uh, administratīvais patēriņš ir tas, no kā mēs varētu atteikties. Tad mums vajadzētu arī vēl mēģināt instrumentus izmantot uh, mērķi orientēti. Ne tikai uh, Eiropā, bet arī dalību valstīs uh, ir dažādas prat prasības. Un, protams, ka vienmēr ir ļoti aizraujoši sākt kādu programmu un uh, ievadīt jaunu darbu, bet vajadzētu varbūt arī pārdomāt, vai, piemēram, konkursus nevajadzētu uh, pabeigt, uh, vai iepirkumu nevajadzētu organizēt savādāk. Un tas ir tas, uh, uz ko mēs raudzīsimies. Mēs raudzīsimies uz to, kā dažādie instrumenti izskatās, uh, kāda ir tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, un vai tie ir ļoti piemēroti, lai sasniegtu tos mērķus, kādu mūs sagaida. Tātad mazāk birokrātijas, mērķi orientētāki instrumenti, labāk orientācija uz mūsu mērķiem, un ja mēs to sasniegsim, tad es domāju, ka tas jau būs daudz. Tagad nākošais. Vidē lieluma uzņēmuma iesaistīšana. Es šo jautājumu īpaši labi pārzinu. Esmu ne tikai zinātniece, bet esmu strādājusi arī tehnoloģiju uzņēmumā, un es zinu, ka es pati cietu no procedūru smagnējā, smagnējā veida un zinu, cik sarežģīti ir saņemt Eiropas finansējumu. Arī tādēļ centīšos veicināt administratīvās logas samazinājumu, birokrātijas apjomu samazinājumu. Daudzi runā par to, ka jāiesaista vidē lielam uzņēmumam, jo Eiropa nebūs konkurētspējība, ja MVU nebūs uh, konkurētspējīgi šajā jomā. Tādēļ mums jāparūpējas par to, lai mēs uh, skaidrāk mūsu kopējā programmu apjomā par to runātu, lai veidotu uh, publiskās un privātās partnerības piemērs. Tā būtu ļoti liela nozīme. Un tādēļ, jā, uh, konstatē tie lielie izaicinājumi, kāda ir, un jāiesaista uh, vidē lielam uzņēmumam tad es domāju, ka būs vienkāršāk arī atsevišķās jomas eh, attīstīt un rast risinājumus. Tagad par Eiropas pētniecības telpu. Es domāju, ka ir mm, būtiski nedaudz eh, pārtraukt mūsu tradicionālo domāšanu. Pētniecība ir vienmēr tāds liels izaicinājums bijis Eiropā. Un uh, pētniecības telpas uh, ie, uh, skatīšana kā prioritātes uzdevumu skar man ne tikai kā ministra, bet mums vajadzētu rīkoties in, in, inovatīvi. Notiks neformālās uh, ministra padomas sēde. Un mūsu darbam jā, jābūt vērstam uz to, lai paraudzītos, kā mēs varētu uzlabot mūsu zinātnieku karjeru, kā mēs šo piekto brīvību, par kuras tikko runāju, mēs varētu mm, patiesi īstenot. Ministriem jāsadarbojas arī ar citiem uh, ministriem. Tie, kas uh, ir iesaistīti šajā zinātnes jautājuma risināšanā. Tādēļ domāju, ka jāizmanto visas iespējas. Piemēram, EPSCO padomē jāuzstājas aktīvi. Un ir būtiski, lai tie ministri, kas ir atbildīgi par darba vietām, arī uh, saprastu, ka zinātni ir ļoti uh, mobīli un tiem tādiem arī jābūt, lai veicinātu Eiropas pētniecību. Un tādēļ uh, no mūsu puses jāstrādā, lai samazinātu barjeras. Jārāgās, lai uh, zinātniekiem būs, būtu pieejama visa veida informācija. Piemēram, par apdrošināšanu, sociālo apdrošināšanu, pensiju sistēmām dažādajās valstīs. Un mobilitātei jātiek nodrošinātai, saglabājot ne tikai dažādās iespējas, bet arī dažādās tiesības. Spānijas prezidentūrai tas ir ļoti nozīmīgi sasniegt uh, progresu šajā jomā lai Eiropas zinātnieku uh, karjeru tiktu uh, veiksmīgāk veidot, jo Eiropas konkurētspējai ir uh, absolūti nepieciešami zinātnieki. Mana pieredze zinātnē un jauninājumu jomā ir uh, tāda, ka varu, protams, dot manu ieguldījumu ministrijas darbā. Mēs pirms pāris gadiem apvienojām vairākas ministrijas Spānijā, un sasniegtie rezultāti liekas, ka ir eh, pozitīvi. Mēs eh, konstatējām, ka mums kopā jāmeklē risinājumi, kopā jādomā Domāju, ka tas arī saistīts ar progresu, arī ar Eiropas kopēju zinātnes telpu. To varam arī apvienot inovāciju risinājumos. Neiet runa tikai par to, ka jārod risinājums, bet gan par to, ka jāveicina sadarbības starp augst, augstskolām, zinātniekiem un uzņēmējiem. Visiem kopā jādomā par vieniem un tiem pašiem mērķiem. Protams, jāsaprot arī tas, ka zinātne ir virzīta uz eh, inovācijām un ir šī sastarpējā saikne. Tātad tas ir jāskata kā tāda viena vienota sistēma, kas iekšēji sastopas tomēr ar noteiktām robežām vai ierobežojumiem. Un zinātnieku mobilitāti pie šī jautājuma mēs strādājam un vēlamies tam pievērsties. Tādēļ mums jādomā ne tikai par Eiropu, eh, bet arī par par mobilitāti dalību valstu ietveros, eh, par mobilā, mobilitāti starp privātām un valsts struktūrām, augstskolām, universitātēm no vienas puses un uh, privātiem aktieriem no otras puses. Tādēļ mums ne tikai Eiropā jāvērtē šis jautājums, bet arī jāraugās valsts ietvaros uh, šī mobilitāte jānodrošina starp privāto un uh, valsts sektoru. Mums ir dažādi instrumenti, mēs varētu pārdomāt, kā varētu dot lielāku pievienoto vērtību pētniecībai, lai ātrāk uh, zinātniskās atziņas tiktu ieviestas uh, ražošanā. Šeit uh, darbosimies ar mērķi konsolidēt uh, spēkus, lai uh, kāpinātu konkurētspēju. Tagad nākošais jautājums. Tātad pievēršoties Eiropas un dalību valstu uh, centieniem un finansēm jārunā, ka visi zin, ka ir eh, paredzēts mērķis šie 3% starp eh, valsts sektoru un privāto sektoru finansējumā. Ir dalībvalsts, kas lielākus līdzekļus uh, piešķir uh, zinātnēji, ir valsts, kas piešķir tik, cik solījušas, bet es domāju, ka ir arī progress bijis un labāk situācijas attīstība finansējumā, bet domāju, ka mums ir ļoti aktīvi jādarbojas un jāpierāda, ka naudas investīcijas pētniecībā un zinātnē ir ļoti uh, sociāli un ekonomiski izdevīgas. Tādēļ mums jāt jātīsta vēl citi parametri, jauninājumi un uh, progress uh, pierādīs dalību valstīm, ka tās ne tikai izdod naudu, bet tām ir iespēja labāk izdot naudu. Papildus tam ir uh, arī vēl uh, viens uh, elements - labāk izdot uh, līdzekļus. Un tādēļ mums pilsoņiem arī jāpastāsta, kādēļ uh, kāpēc, kādi ir mērķi, ko sagaidam no šīm investīcijām. Tam jābūt redzamākam, un tas ir saistīts ar informācijas uh, sniegšanu. Mums jāinformē mūsu pilsoņi. Un tagad atgriežos atkal, atkal pie zinātnieku karjeras jautājumu ja zinātnieki aktīvi strādā un arī popularizē to un saka, ka tas, ko mēs šeit daram, mm, tā rezultāts ir labāka dzīves kvalitāte, tad mēs sasniegsim arī mūsu nospraustos mērķus. Tagad par konkurētspēju, par zinātnes konkurētspēju, pētniecības konkurētspēju un ekscelences centri. Šie jautājumi tika uzdoti. Dažādos jautājumos deputāti pieminēja šo tēmu. Eiropa nespūs, nespēs būt konkurētspēja, ja mēs neiekļausim e, mūsu darbā koherenci. Bez uh, tās Eiropa nespēs būt konkurētspējīga, uh, bet jāzina, ka ir dažādi instrumenti, lai sasniegtu progresu. Un mums tie dažādie instrumenti ir jāizmanto. Mums ir Eiropas eh, pētniecības padome. Un kopā ar ekscelences centriem mums eh, jāveido mūsu darbs. Tā ir ļoti nozīmīga iniciatīva. Spānija vēlas sasniegt progresu šī jautājuma. Attīstībā mēs vēlamies eh, formulēt ieteikumus un īstenot tos esam jau dzirdējuši dažādas ierosmes. Pēc diviem gadiem uh, sasniegtais tiks vēlreiz papildus izvērtēts. Manuprāt, uh, sasniegtais visā uh, tā apjomā ir uh, veiksmīgs. Pētniecības padomi ir instruments, kas ir veidīts uz Eiropas ekscelences un labākās pieredzes uh, veicināšanu, bet vienlaiks mums jāparaugās uz citiem instrumentiem, kas ir koherences jomā. Spānijā mēs saskaramies ar labu piemēru. Sadarbība starp reģioniem ir bijuši īpaši veiksmīgi. Mēs esam izmantojuši struktūra fondus, tehnoloģiju fondus, EFT fondu un um, indikātori ir ļoti skaidri un tie arī parāda, kā investīcijas mm, tajos uh, rajonos, kas ir bijuši nabadzīgi, ir palīdzējuši attīstīt, piemēram, infrastruktūru un tad no kohēzijas uh, mēs esam pavirzījušies uz šādu ekscelences centra veidošanu. Domāju, ka tie centri, kas saņem kohēzijas fondu finansējumu, virzās uz šo ekscelences, jeb labākās iespējamās darbības centriem. Šo uh, ceļu mums uh, jāiet, tas jāatbalsta un jāatbalsta arī kohēzijas mm, instrumentu izmantošanu. Tagad pievērsīšos kopējām programmām un privātām un valsts institūciju sadarbības programmām, ja privāto publiskā sektora sadarbībai. Ekonomiskais stāvoklis un konjunktūra nosaka mūsu darbību, patiesi šobrīd ir tāds ļoti īpašs brīdis eh, mūsu prezidentūras laikā. Domāju, ka tieši tagad mums ir jāparāda, ka zinātne piedāvā risinājums. Tā tas ir jādara gan ilgtermiņā, gan vidējā termiņā, gan arī eh, īstermiņā. Eiropa investē pētniecībā un eh, attīstībā. un tagad ir risinājumi, lai rastu ekonomikas atveseļošanās iespējas un izaugsmi. Padomē 8. februārī San Sebastianā ir plānots paziņojums. Tas ir saistīts ar to, ko es tikko teicu. Proti skaidrot, cik nozīmīga zinātne ir izaugsmē. Un tādēļ ir vajadzīga efi, tāda efektīva zinātni, kas atbilst mūsu izaicinājumiem. Mums ir e, jāatbalsta arī šī sadarbības forma, proti privātā un publiskā sadarbība, partnerība. Šis e, prezidentūras e, piedāvājums, to nosauksim zinātne, ekonomikas atvesļošanai Un šādos ietvaros vēlamies um, virzīt mūsu darbu tādā virzienā, lai ekonomika arī to saprastu un lai dažādi ekonomikas sektori tiktu iesaistīti, lai sasniegtu šos mērķus. Priekšsēdētājs. Paldies, bet saskaramies ar laika programmu. Mēs varam mm, ļaut kolēģim izteikties visiem tikai tad, ja katrs no jums runās vienu minūti. Tātad katrs, kas uzdos jautājumu, vienu minūti. Kortīnes kundze. Paldies, priekšsādātā. Vispirms sveicu jūs, ministrs kundze, un paldies par jūsu prezentāciju, paldies par jūsu um, deksmi. Man ir jautājums jums. Nu, es tieši domāju par konkrēto priekšlikumu, ko mēs skatījām. Nu, mēs redzam, ka trūkst arvien šīs mobilitātes zinātnieku starpā. Un īstenībā zinātniekam nav nekādas motivācijas īsti pārvietoties. Nu, tas, nu, tā ir. Un ir vairāk iemeslu, protams, kāpēc viņi izvēlas palikt konkrētā vietā, nevis tik daudz ceļot pa visu pasauli. Bet vai tiešām, vai tas būtu jāstrauc? Un, manuprāt, šī Eiropas pētniecības telpa varētu veidot, protams, arī iespējas arī gan uh, piedāvājot doktora studi, doktorāta studentiem arī mm, stipendijas, veicināt šādu apmaiņu, bet varbūt, ka to varam atcelt arī uz maģistra līmeni. Turklāt mēs varētu piesaistīt arī uzņēmējus, kas varētu piedāvāt savu, no savas puses dažādu veidu finansiālu atbalstu un konkrētas stipendijas. Paldies, nākošais mašķārus. Tisztelettel köszöntöm a miniszter asszonyt. Iespriekšsēdētāji, Es um, arī priecājos jūs redzēt šeit, ministrs kundze. Un uh, uzklausot jūsu prezentāciju, es teikšu, ka tiešām vērtēju to ļoti atzinīgi. Es redzēju, ka Spānijā šī svarīgā ministrija ir labās rokās. Man ir viens jautājums. Mēs redzam, ka Eiropas valstis ir ārkārtīgi atšķirīgi piešķīruši finansējumu uh, zinātnē. Slovenijā tā, Slovākijā mums tas ir tikai 2% no IKP, citas valsts savukārt piešķir 3 vai pat 4%. Nu, ko mēs varam darīt, lai katrā ziņā nodrošinātu, zinām, vienlīdzību šeit? Mm, paldies, nākamais runātājs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos izteikt savu atzinību Spānijas prezidentūrai par viņas ļoti mētiecīgo pieeju. Tomēr man daži jautājumi. Jūs runājat par izcilību un arī par šo koherenci. Es esmu Nislara kungs no Nīderlandes. Tātad es eh, pārstāvu un aizstāvu šo ideju par izcilību un arī par koheziju. Bet um, mēs visu laiku runājam, ka jāpalīdz, protams, mazāk attīstiem reģioniem, un tagad jau vairs nav tikai runas, mēs galā, galā skatāmies, kas ir arī nostiprināts jaunajā līgumā, un mēs runājam par jaunajiem tādiem punktiem, um, kas kalpo kā izaugsmas potenciāls visai Eiropai. Bet, nu, tas nozīmē nozīmīgus lēmumus attiecīgi par finansējuma piešķiršanu. Un otrs komentārs mēs redzam, ir milzīgas programmas, ir milzīga atbildība par visām šīm programmām. Kas tās kontrolē? Jo, protams, ir ļoti svarīgi par maziem vidiem uzņēmumiem. Dažas valsts viņus iesaist, dažas nē, vēl jārīkojas aktīvāk. Paldies, tālāk Vagner kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos um, sveicināt šeit ministrs kundzi un tiešām atzinības vārdi jums par prezentāciju. Man daži jautājumi. Nu, ko mēs zinām? Pētnieki arī tāpat kā visi cilvēki vēlas, lai viņiem būtu drošība par savām darba vietām. Mm. Savukārt viņiem nepatīk pārāk liela birokrātija. Un otrkārt, viņiem arī nepatīk viss šitais uh, iztaisīšanās ap viņu darbu. Manuprāt, tas viņiem tikai traucē, liek uzmanību. Tā kā varbūt mēs varētu mēģināt viņiem piedāvāt konkrētu pateici, palīdzību un vienkārši piedāvāt savus pakalpojumus. Nākamā runātāja. Jā, paldies priekšsādātājiem. Tātad Matijas kundze uzdot jautājumu. Vēlos vispirms pateikties ministrs kundzei. Man ļoti patika Uh, uzstāšanās, un man tiešām tā iepriecina tas, ko jūs teicāt. Daudz jautājumu jau izskanēja, līdz ar to es tikai vienu jautājumu vai komentāru. Eiropa pati sevi mēģina balstīt kā uz zināšanām balstītu sabiedrību un pašu konkurētspējāko sabiedrību. Mēs to dzirdam, bet jums arī iezīmē ceļu, kā to varam panākt. Un es zinu, ka Spānijas prezidentūrija vēlēsies to tiešām iztenot, lai šī 20, 20 stratēģija sāktu darboties veiksmīgi. Jūs runājat par birokrātijas samazināšanu, bet jūs maz runājat par cilvēkiem, kas reāli īsteno zinātni, kas veic pētījumus. Un mēs zinām, ka situācija šobrīd nozīmē mm, nedrošību. Zinātniekiem nav skaidrības par rītdienu. Vai viņi varēs turpināt savus pētījumus? un tas satrauc viņus. Tā ir tāpēc, ka viņi nevar tik vienkārši um, pārvietoties un sāk strādāt citur, viņu situācija pasliktinās. Mēs varam jūs nosaukt vairākus piemērus, kā, piemēram, valdības mēģina iesaistīt jaunos zinātniekus, iesaist, lai viņi iesaistītos pētniecībā. Un es ceru, ka jūsu labā praksa un piemērs arī atspoguļosies citās valstīs, e, jo es tiešām uzskatu, Spānijas praksa ir tiešām apsveicama, un es ceru, ka arī cits valsts saņemsies un atbalstīs jaunos zinātniekus. Un es tikai vēlreiz gribu uzsvērt tātad zinātnieku, jeb darbinieku tiesības. Paldies! Ministrs kundze, tagad vārds būs jums, un vai jūs varētu mēģināt atbildēt visus jautājumus desmit minūtēs? Lūdzu, paldies jums! Jā, paldies priekšsēdētājiem! Es tiešām centīšos. Gutjeres kundze nāca klāja ar ierosinājumu, un es gribētu pirmkārt to arī uzreiz komentēt, jo, manuprāt, tas ir ļoti interesants. Viņa runāja par to, kā mēs varam risināt um, sagatavošanu un apmācību uh, praktiskajā ziņā, proti uzņēmējdarbībām. darbībām. Nu, mēs to darīsim tieši tāpat, kā arī risinam šobrīd jau zinātnieku mobilitāti. Un arī, arī sociālo lietu padomē risinam zinātnieku sociālos jautājumus, darbtiesības. Un mēs skatāmies šo kopējo zināšanu trīsstūri. Tas nozīmē, ir jāiesaista um, zinātne, inovācijas, um, jeb zinātne kā izglītība, inovācijas un uzņēmējdarbība. Un šie visi trīs kanāli ir jāslēdz kopā. Mums vajag konkrēts priekšlikumus uz mūsu ministru padomēm, kurus mēs varam arī tad apstiprināt uh, savās ministru padomēs. Mums ir jāapvieno mūsu spēki, lai izstrādātu kopējo rīcību. Tālāk par atsevišķajiem IKP procentiem, ko katra valsts piešķir zinātnē. Uh, Nu, labākais veids, kā varat pārliecināt savas valstis, ir pierādot, ka katrs lats, katrs eiro nes um, vēl procents atpakaļ, ko ieguldat zinātnē. Un Spānijā mēs esam to daudzējādi pārliecinājušies. Katrā ziņā es gribu pierādīt un norādīt, ka, ja jūs arī iesaistat mazos vidējos uzņēmumus, tas viņam ļauj kāpināt savu produktivitāti par 60%, kāpināt savus eksportus par 80%. Līdz ar to viņi kļūst spējīgāk, konkurētspējīgāk, viņi labāk spēj pārdzīvot krīzi un spēj izdzīvot par spīti krīzē. Tālāk par šo finansējumu un mētiecīgu pieeju pamatpētniecībai un speciālajai pētniecībai. Nu, mēs savās programmās esam mēģinājuši izstrādāt, norādot to, ka šī fundamentālā zinātne, šī kritiskā masa ir ļoti svarīga. Un mums ir jāspēj tiešām saliedēties un atbalstīt zinātni kopumā, bez šādas sektorālas fragmentācijas. Ja mēs pierādām saviem iedzīvotājiem, ka tas tieši nes konkrēts rezultāts, tad mēs arī spēsim pārliecināt finanšu ministrs kūt pār attiecīgo finanšu piešķiršanu zinātnē. Tālāk par vienkāršošanu. Protams, ka Spānija atbalsta um, konkrēto reģionu zināšanu centru attīstību, bet mēs te arvien redzam lielu iespēju sadarboties tieši konkrētiem reģioniem. Eiropas zinātnē jau nav tikai par aktuālo zinātnes centru atbalstu, bet nē, tas ir runā arī par to, ka zinātnes programmas tiek izstrādātas katrā dalībvalstī, un ka tās tiek saliedētas kopā ar kopējo Eiropas Savienības programmu. Mēs veidosim arī saucamās spoguļu programmas, kas atspoguļo nacionālās programmas. Un tieši tāpēc um, svarīgi, e, šeit ir svarīgi pateikt, no kuriem fondiem šos līdzekļus mēs iegūsim. Un te mēs varam arī izmantot e, reģionālo kohēzijas fondu, lai nodrošinātu reģionu kohēziju. Tālāk par darbiniekiem, zinātniekiem kā darbiniekiem un viņu darba tiesībām. Uh, Kādā ziņā mēs vēlamies nodrošināt, lai zinātnieki savu darbu spēju mm, īstenot cieņas pilnos apstākļos. Tas ir vienīgais veids, kā jūs viņus varat pārliecināt, ka šis ir viņu dzīves aicinājums un uzdevums. Ja kādam jūs jautājat, ko jūs vēlaties darīt, kad tu būs liels, nu tad viņam vajag eh, redzēt, ka zinātnieka amats, eh, piedodiet, profesija tiešām cienījams un ka to sabiedrība atcinīgi novērtē. Mēs Spānijā esam lielā mērā to panākuši un savu nozīmīgo pieredzi gribētu labprāt arī nodot citiem Eiropā. Kādā ziņā mēs esam spēcīgi kāpinājuši e, zinātnieku darba tiesības, nodrošinājuši viņiem sociālās garantijas, un tālāk mēs vēlamies ieviest e, šo jauno formulu grants plus uh, līgums. Uh, nevis tikai grāns, kas tiek piešķirts kā vienreizējs maksājums. Līdz ar to mēs gribam panākt to, lai cilvēks, kas iesaistās konkrētā projekta pētījumā, arī tomēr būtu droši, ka pēc projekta, un tā kā tā nauda izbeigsies, viņam tomēr būs savi droši ienākumi uz līguma pamata. Līdz ar to šī formula, manuprāt, ir noderīga arī citām valstīm, runājot par zinātnieku darba tiesībām. Liels paldies, ministrs kundze! par eh, jūsu atbildēm. Paldies arī par to, ka palīdzējāt mums iekļauties laikā. Šī noteikti nav pēdējā saruna mums ar jums. Turpmākajos mēnešos noteikti tiksimies un diskutēsim eh, ar jums eh, vairāk kārt. Liels paldies, ka ieradāties šorīt, ka varējām jums uzdot jautājumus. Tas bija ļoti interesanti. Sākumā bija nelielas tehniskas problēmas, bet saruna noteikti bija ļoti interesanta. Uh, sirsnīgs paldies un uh, novēlu jums visu to labāko turpmākajos mēnešos.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 Herzlichen Dank, wir können weitermachen. Wenn... Liels paldies. Mēs varētu tagad turpināt ar 21. punktu universitāšanu uzņēmē darbības jomas pārstāvi dialogs, jauna partnerība. Dargie kolēģi, lai mēs līdz eh, pusdienlaikam vēl varētu izskatīt paredzētos punktus, mums ir eh, tiešām jācenšas un maksimāli 20 minūtes varam izmantot vienam punktam. Uh, jo pretējā gadījumā problēmas būs daudziem kolēģiem, ja mēs to visu ievilksim uz pēcpusdienu. Te eh, Rēras Madurela kundze būs pirmā, kas stādīs priekšā savu ziņojumu lūdzu. Gracias, senor presidente, queridos kolēgas. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi. Es tātad runāšu par šo te ziņojumu, kuru minēja priekšsādātājs. Pirmkārt, ko tad mēs gribējām uzsvērt šajā ziņojumā? ka Eiropas uh, fórums universitāšu un uzņēmē darbības uh, pārstāvju dialogam ir uh, būtisks, lai stiprinātu sadarbību starp universitātēm un uzņēmējiem. Ir jāveido intensīvākas attiecības starp abām šīm jomām, lai stiprinātu um, šo te zināšanu trīsstūri - izglītība, pētniecība un jauninājumu. Un tas visiem nāks par labu gan augstskolām, gan uzņēmējiem. Uh, un tas arī stiprinās Eiropas Savienības konkurētspēju. Vēl mēs šajā ziņojumā gribētu uzsvērt, ka šīs te ciešās saiknes ir jāveido tādējādi, lai apmaiņa notikt abos virzienos starp uzņēmumiem un augstskolām. Tas jāņem vērā gan pieprasījuma, gan piedāvājuma pusē. Tas nozīmē, ka uh, Šeit ir runa ne tikai par to, ka uzņēmēdarības kultūra ir jāievieš augstskolās, uh, tā varētu būt tāda augstskola, kas ir draudzīga uzņēmēdarbībai, bet tieši arī pretējā virzienā tātad šis te prieks mācīties kaut ko jaunu, kas ir universitātēs, būtu jāievieš arī uzņēmumos. Tātad tāds zinātniskas pieejas uzņēmums jāīsteno. No Šeit mēs uh, esam ieteikuši dažādas idejas atzinumā projektā, kuras varētu pievienot uh, komitejas ziņojumam. Piemēram, pieprasījumu jomā. Šeit mēs domājam, ka augstskolām būtu jāveic uh, tāds labs izvērtējums, jeb diagnoze pētniecības un izglītības jomā uzsvarot labākos punktus, un tos tad varētu pielāgot uzņēmumu vajadzībām. Uh, bet nedrīkst arī aizmirst, eh, kāds ir pamatuzdevums augstskolām, proti izglītošana. Tad ir runa arī par uh, zināšanu pārnesi, uh, izplatīšanu un attiecībām starp uzņēmumiem, jo darba tirgu uh, taču ir vajadzīgi arī um, augsti kvalificēti augstskolu absolventi, kas pēc tam tad varētu šīs zināšanas arī uh, pārnest uz uzņēmumiem. No otras puses, uh, uzņēmumiem noteikti arī ir optimāli jāizmanto zināšanas, kas nāk no universitātēm, jāpārveido uh, šīs zināšanas un jāizmanto tas, kas nāk no augstskolām. Uh, Tas ir jāīsteno kopā ar doktorantūras programmām, un um, dalībvalsts un komisija, uh, komisija ir jā, bet jāpievērš uzmanību tam, lai universitātēm būtu pietiekams uh, finansējums. Ir jāveido pareizais ietvars, lai Eiropas pētniecības telpa varētu arī veiksmīgi attīstīties. Uh, uzņēmumiem ir eh, vajadzīgi stimuli un vienkāršāks administratīvās procedūras, lai nebūtu šķēršļi šai integrācijai. Ir jāveido eh, mehānismi un stimuli, lai tiktu īstenotas lielākas investīcijas uzņēmumos. Komisijas priekšlikums runā arī par to, ka jārod jauni struktūrēti veidi, kā uh, attīstīt attiecības starp universitātēm un uzņēmumiem. Es jau sākumā teicu, ka tas nav tik vienkārši, jo ir bijuši dažādi pētījumi, ko ir īstenojuši eksperti, kuru rezultāti rāda, ka šobrīd attiecības starp augstskolām un uzņēmumiem um, galvenokārt notiek personīgā līmenī. Tātad vislabākie kontakti ir personīgie kontakti. Tātad uh, dalības semināros notiek. Uh, un arī tiek sniegti pakalpojumu līgumu ietvaros. Tātad šie te um, nestruktūrētie veidi ir daudz elastīgāki un veiksmīgāki, kā veidot kontaktus. Tātad varbūt nav nemaz vajadzīgs tādas stingras struktūras, jo tad šīs attiecības uh, nav pietiekami elastīgas. Tad uh, varbūt paliks tikai šī viena joma, proti sniegt pakalpojums uzņēmumiem. Uh, bet eh, nebūs šīs citas jomas attīstības pastāvīgai dialogu fórumi starp universitātēm un eh, uzņēmiem būtu jāatbalsta un jāpaplašina gan dalību valstu, gan reģionālā līmenī. Mūsuprāt, tas ir labs priekšlikums. Vienlaikus eh, ir jāsaglabā universitāšu neatkarīgums un autonomija un jāsaglabā to publiskais raksturs. Uh, E, un e, šajā ziņojumā par to tiek runāts. Vispēdzot, vēl viens punkts. E, noslēgumā mēs gribējām uzsvērt arī to, ka ir svarīgi šo dialogu ietvaros panākt progresu un labāk identificēt paraugu praksi. Uh, ne tikai identificēt eh, sadarbībā starp universitātēm un uzņēmumiem, bet galu galā vislabākiem pasākumiem un instrumentiem ir jāizkristalizējas nacionālā, Eiropas un reģionālā līmenī. Un vispēcot gribētu teikt sekojošo. Augstskols ļoti pozitīvi reaģē uz eh, pastāvošiem stimuliem, uh, un uh, labprāt izmanto kopienas un reģionālās programmas, lai tiešām uh, veidot labu sadarbību ar uzņēmumiem. Priekšsēdētāja kungs, uh, tie bija svarīgākie punkti manā atzinumā. Esmu jūsu rīcībā, ja jums ir kādu komentāru vai jautājumu, lūdzu. Paldies! Paldies! Tagad Cukalas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Madurēla kundzes um, izstrādātā dokumenta projekts, manuprāt, uh, virsās pareizajā gultnē. Un tas noteikti var būt uh, ļoti labs pamats uh, diskusijā. Tas, ko Madurēla kundze ir formulējusi un tas, ko viņa tagad teica, parāda, cik sarežģīta un kompleksa ir šīs, šī jautājuma izskatīšana. Šeit praktiski sadurs divas tā kā pasaules augstskola un ekonomika. Tā ir ļoti, ļoti sarežģīta saikne, bet mēs to arī jau zinām. Augstskolas jau pēc definīcijas ir publiskas iestādes. Varbūt, ka vajadzētu vienkārši augstskolas uh, nākotnē nedaudz eh, vairāk skatīt eh, no šī uzņēmuma viedokļa. Tā sadarbība, kas pat, lab, pat labam jau eksistē un kas ir eh, vērsta uz akadēmiskās pasaules un ekonomikas sadarbības attīstīšanu, tā šeit tiek īpaši uzsvērta, bet skatījums ir drīzāk eh, tāds, ka to vairāk atbalsta no universitāšu puses un nedaudz mazāk no ekonomikas pārstāju puses. Ir eh, izglītības programmas, ir ehm, ļoti dažādas iespējas, kā augstskolas var pievērsties eh, mūsdienu problēmu risinājumam, bet šeit tiešām vajadzētu iesaistīt uh, ekonomika jautājumu risināšanā. Tie priekšlikumi, kurus uh, Madurelkons izsaka un norāda uz mūsu sadarbību, kāda ir bijusi līdz šim, dod mums iespēju domāt, ka tas būs pozitīvi risināms jautājums. Mēs līdz 2. februārim vēl varam izteikt mūsu priekšlikums. Ļoti nozīmīgi ir cieša sadarbība bet arī sadarbība ar uzņēmumu pārstāvjiem. Paldies! Nākošā runātāja Kavaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Piekrītu vispārējām nostādnēm šā ziņojumā, ko Madurelio kundze ir sastādījusi. Es teikšu tikai vienu piezīmi. Izglītība ir inovāciju uh, ķēdes neatņemama sastāvdaļa, tieši tāpat tā kā zinātniskā pētniecība. Ir absolūti nepieciešams attīstīt izglītību, kas būtu vērsta uz pētniecību. Un, ja tas viss veiksmīgi darbosies, tad tas būs arī rosinājums modernizācijai un inovācijām universitātēs. Šāda modelī universitātes pilntiesīgi un ar praktiski pilnīgi vienībām tiesībām darbotos īpaši uzsvēršu prakses jautājumu. Daudzām universitātēm ir vajadzība tāda vadība modeļa, kas būtu efektīvāki, mazāk birokrātiski, elastīgāki arī uh, iesaistīto karjeras veidošanai un uh, lielāku modilitā, mobilitāti pētniekiem. Mums ir nepieciešams tāds tā kā uh, plāns Eiropā, kas um, piedāvātu sadarbības modeļus. Strādāju arī budžeta komitejā un tādēļ vēlos labprāt uh, mēģināt strādāt tā, lai būtu šāda programma universitāšu modernizācijai, lai veicinātu labāku sadarbību starp universitātiem un uzņēmumiem. Paldies! Köszönöm a szót. A jelentéstevő 12 pontban sorolja fel a javaslatot. Priekšsādātāja kungs. Es 12 punktus vēlos pasvītrot, kas būtu atbalstām. Bet vienlaiks runājot par Eiropas universitātu modernizāciju, tad liekas, ka mēs eh, it kā aizmirstam, ka runa iet par izglītību. Mēs izglū, izglītojam nākotnes zinātniekus un speciālistus. Protams, ja augstskolas pareizi un eh, veiksmīgi strādā, tad tur uh, mācās nākotnes zinātnieki. Mēs šeit lasām, piemēram, teikumu. Universitātes tiek aicinātas radīt elastīgākus un uh, tādas tā kā dubultas karjeras uh, iespējas. Bet nu mēģināsim tagad iejusties uh, universitāšu lomā. Mēs zinām, ka tās pārsvarā ir valsts uh, institūcijas un zinām, ka uh, ekonomiskā krīze ir skārus šīs uh, universitātes. Ungārijā daudzi uh, universitāšu profesori tika atlaisti, vajadzēja taupēt un tādēļ universitātes vienkārši nespēja uh, realizēt eh, daudzus projektus un veicināt eh, mobilitāti. Tādēļ, piemēram, šie pasniedzēji mums nevar aizstāt eh, citus kolēģus šajā laikā. Tātad jāaicina ne tikai valdības, bet arī dal, ne tikai universitātes, bet arī dalībvalstu valdības izdalīt finansējumu, budžeta finansējumu. Un kā arī teicu, Eiropas Savienības finansējumu šajās jomās, tas jāpaukstina, jo tieši šajā gadījumā paties mobilitāte varēs rasties, un tas tikai tad, ja šie līdzekļi tieks, tiks sniegti, lai atbalstītu universitātes, kas pat laban atrodas samērā sarežģītā situācijā. Dva bardzo ważne czynniki. Paldies! Mana pieredze rāda, ka šeit ir divi elementi, kas atļautu veiksmīgu sadarbību starp universitātēm un uzņēmumiem. Pirmkārt, multidisciplīnu pieeja, lai izglītotu mm, šaura profila speciālistus, inženierus. Tas ir ļoti būtiski arī pētniecībai, diplomu ieguvēji maģistri varētu savu darbu veidot tā, ka tas būtu pozitīvi arī pētniecībai, kā arī rūpniecībai. Nākošais. Kā veicināt zinātnieku darbu? Mūsu valstī ir tā, ka tas ir atkarīgs no publikācija jeb uh, citēšanas uh, skaita. Uh, Netiek uh, vērtēts tas, cik daudz patentu viņi ir uh, iesnieguši, kas ir apstiprināti un kas no viņu pētījumiem jau ir ieviests. Es domāju, ka izmaiņas šajā jomā novestu pie uh, tā, ka tas patiesi atvieglotu situāciju un inovācijas vieglāk varētu veicināt. Tas pēc kāda laika varētu pozitīvi iedarboties uz universitāti un tuvināt universitātes un uzņēmumus. Paldies. Nākošais runātājs Fannistelroja kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man šis eh, projekts patīk, man tas eh, šķiet pieņemams, te ir labs eh, līdzsvars starp šorīt jau minēto izcilību un to, kam tad jānotiek uzņēmumos ražošanas pusē. Man ir divi ieteikumi. Pirmkārt, vajadzētu uh, konkrētāk eh, pateikt eh, to, ko mēs jau skatījām pirms vairākiem gadiem. Toreiz tā tika minēta kā ideja, un tā tika pārņemta. Proti tas, ko mēs saucam par eh, zināšanu priekšrocību, kas interesē arī uzņēmums, proti iepirkt zināšanas universitātē, ja to tā var teikt. Uh, tas ir svarīgi, ka tad var zināt, pie kā vērsties, tā var uh, atvērt sev ceļus uz jaunām kultūrām. Programmās, uh, kuras Eiropas Savienība arī atbalsta, šādi, šādas zināšanas jau tiek piedāvātas, un uh, tāpēc to var pārņemt. Es šeit uh, gribētu kaut ko konkrētāku redzēt šajā ziņojumā par šo jautājumu. Uh, Un otrkārt, šai uh, rūpniecības komitejai vajadzētu taču arī teikt, ka no vienas puses ir uh, zināšanas, brīvpieejamās uh, zināšanas, tātad visās pasaules universitātēs, un ir arī tāda kā ranga tabula, visi šeit iesaistās. Tagad uh, Universitātēm, protams, ir arī to primārie uzdevumi savā reģionā, savā dalību valstī rūpēties par to, lai zināšanas tiktu arī tālāk izplatītas, lai tiktu tādējādi atbalstīts infrastruktūras. Tie instrumenti, kas mums tagad ir, un tie ierobežojumi, gan finanšu, gan instrumentālie ierobežojumi būtu jārisina. Paldies tagad komisijas vārdā Bauer kungs, un, ja iespējams, lūdzu izsakieties īsi. Thank you. Paldies priekšsādātāji. Man nav nekas daudz piebilstams, jo tie viedokļi, ko es dzirdēju, bija ļoti pozitīvi par mūsu dokumentu. Vienīgā lieta, ko tiešām gribētu teikt, es esmu no izglītības ģenerāla direktorāta. Sorry. So <laughs> this was it. <laughs> es atvainojos, es domāju, ka tas ir otrs mikrofons, kurā jārunā. Tātad vienīgais, ko gribētu piebilst, ir tas, ka Jā, protams, šo, šeit jūs pievēršties galvenokārt pētniecībai, un ko mēs gribētu veicināt, ir tieši sadarbības loma izglītības jomā, jo mēs redzam, ka tur ir diezgan liels potenciāls šī te uh, studentu nostāja, lai viņi domātu arī tā kā no uzņēmējdarbības perspektīvas, un tās pedagoģijas metodas var ļoti pozitīvi ietekmēt. Šeit ir ļoti labi piemēri dažādās Eiropas universitātēs, uh, kur, piemēram, šo te multidisciplināro pieeju var novērot. Un ja ir reālas problēmas, jau, piemēram, studentiem, tātad eh, bakalaura vai maģistra studentiem, ja viņiem tās ir jārisina, tad tas var ļoti pozitīvi būt. Bet, nu, kā jau teicu, man nekas nav piebilstams. Eh, jāskatās tad, kā tas eh, noritēs izglītības un kultūras komitejā. Paldies. Tagad Rēras Madurelkons, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Pues muy brevemente, señor presidente, para agradecer. Jā, pavisam īsi, priekšsādātāja kungs. Gribētu tikai pateikties komisijai un kolēģiem. Esmu pilnīgi viensprātis ar jūsu ieteikumiem. Es pierakstīju visu, ko jūs teicāt. Es, protams, gaidīšu arī jūsu rakstiskos grozījumus un noteikti, ka tas būs labs ziņojums. Nerunāšu par detaļām, tāpēc, ka visam piekrītu. Tad runāšu konkrēti ar kolēģiem. Paldies! 2. februārs 12. dienā ir grozījuma iesniegšanas e, termiņš, un tagad e, nākamais punkts e, - kopienas inovācija politika mainīgā pasaulē. Vinklēra kungs ir referents, un viņš var tagad uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Priekšsēdētājs jau to teica, šeit mums ir runa par iniciatīvas ziņojumu par paziņojumu par kopienas inovāciju politiku mainīgā pasaulē. Pagājušā gada septembrī bija šis paziņojums, kad uh, komisija uh, tur ieskicēja kopš 2005. gada parākto progresu un arī uh, nākotnes iezīmes. Galvenā tēze, ka inovācija nāk no, jau, no uzņēmumiem, uh, un ka tur ir jāuzlabo ietver nosacījumi, tāpēc tas ir atbalstāms. Protams, ka arī šeit uh, ir spēkā tas, ka Eiropa var saglabāt savu konkurētspēju tikai tad, ja uzņēmumi to saglabā, un tāpēc mūsu uzdevums ir pie tā strādāt. Bet visā visumā šis paziņojums ir diezgan vispārīgs, tāds virspusējs. Līdzšanējo panākumu izvērtējums, protams, ir diezgan pozitīvs no komisijas puses, un ir arī tā, ka rodas iespējas, ka paziņojuma galvenais mērķis ir uh, Eh, šo te inovāciju aktu vai rīcības plānu inovācijās pieminēt, kas eh, sākotnēji bija paredzēts šā gada martā aprīlī. Mēs zinām, ka jauna uzlabot stratēģija ir steidzam nepieciešama. Iepriekšējā jau ir 96. Mm, gadā pieņemta stratēģija, kas ir diezgan eh, novecojusi, un šai jauninājuma stratēģijai ir jānodrošina uh, Eh, tas, ka eh, nodarbinātība, konkurētspēja un klimata pārmaiņa apkarošana, kas ir svarīgi mērķi, ehm, eh, ja šie 2020 mērķi, lai visi šie mērķi tiktu sasniegt. Mums ir jāizmanto šī iespēja izteikt komisijai dažas prasības jaunajā jauninājuma politikā. Mans konkrētais jautājums pirmajā viedokļa apmaiņā komisijas pārstāvjiem ir, uh, kad tad mēs varam rēķināties ar jauno rīcības plānu jauninājumiem un kādas ir iespējas, ka tur komis, ka parlamenta prasības tiks ņemtas vērā un kā tad uh, izskatīsies šīs te attiecības starp šo jaunājumu plānu un 2020. gada stratēģiju. Pieminēšu varbūt dažus punktus šeit. Uh, Nākotnes jauninājuma stratēģija ir jābūt, manuprāt, diezgan plašai un jāaptver visa veida jauninājumi, arī, piemēram, pakalpojumu jomā, ne tikai tehnoloģiju jomā. Izšķirošās tehnoloģijas, pamattehnoloģijas ir liels potenciāls uh, jauninājumiem gan procesu jomā, gan uh, produktu jomā, un uh, tā kā šis, šī joma ļoti aug, tad tas ietekmē Eiropas konkurētspēju. spēju jo īpaši jomās kā informācijas un sahāra tehnoloģijas, ķīmija, automašīnu ražošana, medikamentu, medicīnas tehnoloģija, eh, kosmos tehnoloģijas un eh, citas. Jauninājumi ir galvenais elements, lai īstenot strateģiskos politiskos mērķus Eiropas Savienībā šeit Eiropas Savienībai. Eh, tur, kur tā ir vadošā, ir jāstiprina savu vadošā loma. Uh, šis princips ir jāstiprina, un mūsu stiprās puses ir vēl vairāk jānostiprina. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir eh, ar saskaņot Eiropas Savienības rīcību eh, starp dalībvalstīm un starp reģioniem tālāk jātīst savu kopīgā darbību, lai savu eh, pasaulē vadošo lomu tā varētu arī saglabāt. Un šeit uh, ir jānodrošina tas, lai uh, mazie un vidējie uzņēmumi uh, saņemtu iespējas savas jaunās idejas, savus jauninājumus īstenot. MVU ir vajadzīgs gaiss elpošanai, lai tās, tie varētu būt uh, aktīvi inovāciju jomā ir jāveicina jauninājumi uh, MVU un arī jāatvieglo birokrātiskās procedūras. Tas attiec gan uz uh, šīm visām procedūrām, jauninājumu uh, pieteikšanā un tā tālāk. Tātad ir jāatvieglo šis sloks uzņēmumiem. Mums ir jārada vairāk un labāks iespējas, kad ir runa par jauninājumu finansēšanu ar riska kapitālu. Mums ir uh, pastāvošie noteikumi valsts atbalsta jomā, ne tikai tādā uh, politiskā jomā, bet arī uh, konkurences aspektā jānoskaidro. Un, uh, Uh, lai nākotnē varētu atbalstīt jauninājumiem vajadzīgās tehnoloģijas. Tie bija tie daži punktus, kurus gribēju minēt, uh, un uh, es labprāt uzklausīšu komentārus, un nākamnedēļ arī varu divpusēji tikties, ja ir kādi priekšlikumi, lai mēs varētu kopīgi šo te svarīgo, konkurencei svarīgo ziņojumu sastādīt priekšsēdātais noteikti pateiks arī par termiņiem, bet eh, ar to tad arī beigšu. Paldies! Paldies tagad Šimānska kungs. E, Paldies! Mēs ļoti bieži atgriežamies pie šīs inovāciju politikas un aizvien saskaramies ar vienu to pašu problēmu. Un tā ir sakojoša slik slikts finansējums Eiropā šajā jomā, ja e, salīdzinājumu veicam ar citām valstīm. Finansējumu um, nevar nonivelēt uh, tikai uz uh, privātiem līdzekļiem. Valstīs ir dažādas uh, citas idejas. Doma ir par to, ka uh, uzņēmumi neinvestē. Nu, nevar viņus piespiest, lai uh, uzņēmumi uh, izdotu naudu pētniecībai, bet vienīgā iespēja šeit kaut ko uzlabot ir uh, labāk aizsargāt intelektuālo īpašumu Eiropā, jo Eiropā pat labam tas ir ļoti dārgi. Un ja mēs neatrisināsim šo problēmu, tad nākotnē noteikti nebūs nu nekādas iespējas. Patiesi nākotnē vairāk uh, investēt eh, un uh, vairāk naudas no uh, ekonomikas uz zinātni virzīt. Eiropas patents varbūt vēl ir pārāk ambiciozs, un mēs ļoti daudz laika uh, zaudējam, lai rastu pareizi risinājumu Eiropas patenta jautājumā. Varbūt, ka drīzāk tagad vajadzētu mm, virzīties uz atpusēju patentu atzīšanu starp dalībvalstīm un atvērt finansējumu. Kā arī patentu tulkojumu finansējums, tas ir jautājums, kuram jārod finansējums. Domāju, ka šeit ir uh, problēmas atrisinājums proti uh, garī uh, intelektuāla īpašuma aizsardzība. Hercogs un. Uh, like to... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu runāt par uh, to, ko gribētu teikt Merkešas kundze, kurai bija jādodas prom, un viņa ir ēna referenta, un viņas vārdā gribētu prasīt ļoti, divus ļoti tiešus jautājumus komisijai. Un tiesākojušie, vai komisija varētu dot skaidras atbildes par laika grafiku jauninājumu aktam, kāds tas būs, un esam dzirdējuši baumas, ka komisija um, noraidīs inovāciju rīcības plānu Tie ir divi jautājumi, kurus gribētu uzdot ēnu referente. Un otrkārt, savā vārdā gribētu runāt kā bijusī referente par mazās uzņēmējdarbības aktu. Un es arī skatu mazo un vidējo uzņēmumu jautājumu saistībā ar jauninājumiem un pētniecību. Gribētu teikt, ka Mazās uzņēmējdarbības akts bija labs piemērs. Labi, ka tam tagad seko citi, un tomēr esmu nedaudz vīlusies ar, par to, ko esmu, ko es lasīju šajā te jauninājuma dokumentā. Manuprāt, šeit ir iespējams daudz ko uzlabot. Manuprāt, inovācijas, jeb jauninājumi Uh, varbūt arī labāka cilvēka resursa, finanšu resursa un dabas resursa izmantošana. Gribētu uzsvērt, ka jauninājumi uh, galvenokārt nav tehnisks jautājums, un tāpēc mums ir, manuprāt, jāiet tālāk, ir uh, jārod jauninājumi iespējas, jo īpaši pakalpojumu jomā, un jāmaina biznesa modeļi Gribētu uzsvērt arī to, ka var noteikti uzlabot uh, lietas, runājot par jauninājumiem, balstoties uz digitālo darba kārtību, uz digitālo pasauli. Tā ir pilnīgi cita pasaule, uz kur pamatojoties var panākt progresu. Es domāju, ka šeit vēl joprojām ir iespēja uzlabot dokumentu, un es esmu šeit, lai to palīdzētu darīt. Un visbeidzot, Mēs eh, gribētu panākt paplašinātu sadarbību starp eh, pētniecības ģenerāla direktorātu un uzņēmē darbības ģenerāla direktorātu, um, jo pētniecība ir eh, arī, lai ieviestu jauninājumus mazā uzņēmē darbības vidē. Kā jūs plānojat sadarbību starp šiem diviem ģenerāla direktorātiem? Paldies! Frau Cavallo. Kavaljo kundze. Paldies, priekšsādātāji. Jaunām inovācijām jāpiešķir attiecīgā loma <clears throat> aktuālo sarežģījumu risināšanā, un tieši tāpēc es vēlētos nākt klājā ar zināmām rekomendācijām, kuras ir jāiekļauj šajā ziņomā. Pirmkārt, šīs koncentrācijas uzmanības maiņa no uz nozīmīgām pārmaiņām sabiedrībā. Mums tomēr vajadzētu koncentrēties uz tādu iespējami plašu definīciju par tehnoloģijām, ko tas nozīmē jauninājums arī sabiedriskajā sektorā. Otkārt, šī atklātība. Mēs nevaram nošķirt zināt no visas pārējās pasaules. Mums vajag, lai šīs atklātās inovācijas, kā piemēram mobilitāte, Eiropas Savienības patents sistēma, veidot tādu tīklu, kas uh, atspūgdot visas uh, zinātnes laboratorijas Eiropā un nodrošinātu arī pārmaiņu un mm, kustību un uh, mobilitāti, lai mēs tiešām izskaucam kādu veidu barjeras. Katrā ziņā mēs tad aicinām veidot šādu atklātu inovāciju konkurenci. Un trešā rekomendācija ir vairāk piešķirt um, finansējumu inovācijām tieši publiskām. Mēs zinām, ka privātais sektors līdz šim izmantojot savus um, veids kaut ko ir darījis, bet tas nav pietiekami. Mums jāizmanto līdzfinansējuma iespējas, um, jāizmanto viss uh, programmas, kas ir pieejamas dalībvalstīm. Uh, arī reģionāla līmenī, lai izskaustu iespējamo fragmentāciju. Paldies! Jā, Nistelroja, Van Nistelroja kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es pievienojos jau iepriekš izteiktiem komentāriem. Un gribu norādīt, ka šis ITRE komitejas eh, pašinicības ziņojums uh, kas atcauc uz gan komisijas politiku, gan dalībvalstīm, un tādējādi mēs tieši tos uh, politiku arī varēsim ietekmēt. Un nu, pavisam drīz jau komisija izstāsies uh, savos uh, amatos, un, un jau patiešām ir tā, ka ka Kvints kundze arī koordinēs komisijas priekšlikumu šajā ziņā, nu tad mēs labprāt zinātu, kā tas tālāk virzīsies. Protams, ka mēs varam daudz ko vēl um, panākt vēl līdz vasaras pārtraukumam. No otras puses, ir jānodrošina arī pareizais juridiskais pamats diskusiju ietvers, lai varētu tās turpināt. Ziņojums ir vērsts uz to, lai atsauktos uz iepriekšējiem komisijas dokumentiem. Vai tiešām nekas nebūtu mainījies pēdējo 3-4 gadu laikā? Nu, mēs jau zinām, ko plāno Spānijas prezidentūra. Ja par to visu nobalsos. Un ja, ko darīs dalībvalstis? Viņas tikai šobrīd pievēr uh, acis un galu galā katra dara tā, kā grib, vai arī nedara neko. Nav tāds saskaņot rīcības. Un līdz ar to mums skaidri jāapsaka, ko mēs gribam panākt līdz 2020. gadam. Jā, mēs vēlamies vienoties par konkrētiem punktiem, mēs varam izveidot šādu daudz līmeņu pārvaldību, un tie visi prasa konkrētu rīcību. Tāpēc man jautājums ir, ko mēs gribam izveidot šādu visaptverošu iniciatīvas ziņojumu vai tādu ziņojumu, kurā tiek iekļautas galvenās tēmas, balstoties uz juridisko bāzi, kas jau ir mūsu rīcībā. Tālāk Dovīkungs komisijas vārdā. Euh, Paldies, priekšstādāji kungs. Dāmas un kungi, es paskaidrošu nedaudz procedūru, kā mēs darbosimies. Tātad ir šis komisijas paziņojums, to pieņemam pagājušā gada septembrī, un sakojot tam, mēs organizējām plašas konsultācijas, lai saņemtu no tādu tā kā um, iesaistītie, ko domā visi iesaistītās puses par jauninājumiem, jeb inovācijām. Uzklausījām ļoti dažādus komentārus, tas dod mums tādu ļoti plašu bāzi izvērtējumam. Un uh, mums, protams, ir Barozo uh, kunga uh, vadlīnijas, kas mūsu darbībai veido šo ietvaru, kurā darbojamies, un, protams, arī stratēģija 2020. gadam. Komisija pēc um, pāris nedēļām nāks vēl ar papildus uh, dokumentu klajā. Papildus šīm Barozo kunga vadlīnijām un stratēģijām 2020 mm, mēs gatavojam šo mm, inovāciju stratēģiju. Viens no jautājumiem bija uh, vērsts uh, ārpus uh, laika grafiku. Tas netiks uh, pieņemts aprīlī. Es drīzāk uh, domāju, kā tas varētu tikt pieņemts starp jūniju un septembri. Nu, sapratīsiet, ka man ir ļoti grūti kaut ko, teiksim, teikt par nākošās komisijas darba grafiku. Uh, Tajānī kungs, Kigan Kvinkundze, protams, dos visu viņu politisko pieredzi, lai sagatavotu šo plānu un lai tas būtu gatavs pieņemšanai. Tas varētu notikt, um, kā jau teicu, no jūnija līdz septembrim. Tagad par sadarbību starp uh, pētniecības ģenerāla direktorātu un uzņēmumu ģenerāla direktorātu. Tātad šo plānu izstrādā uzņēmuma ģenerāla direktorāts un ļoti cieši sadarbojas ar pētniecības ģenerāla direktorātu, gan kolēģiem. Notiek tikšanās, tās tiek plānotas vēl infekt, intensīvākas nākošo nedēļu laikā. Līdz ar to tas būs tāds ļoti nozīmīgs um, plāns inovācijām un pētniecībai. Mūsu pieeja inovācija jautājumā ir ļoti skaidra. Mēs domājam, ka pētniecība un tehnoloģija ir uh, izšķirīgi nozīmīgas inovācija attīstībai. Un mēs domājam, ka vajadzētu uh, investīciju jautājumam pievērsties tādā jaunā konceptā, proti jābūt tādai plašai pieejai, jo pieredze rāda, ka tādas lietas kā, piemēram, dizains, vai jaunu darbības modeļu ieviešanu, organizācijas darbības un arī pakalpojumu sektorā investīcijas ir um, ieviestas uh, ļoti ātrā laikā, un tas arī tāds ļoti labs uh, darbības piemērs. Es ar ļoti lielu tādu simpātijas devu uzklausīju visus uh, komentārus un domāju, ka mēs piekrītam šai pieejai, Mēs esam ļoti ieinteresēti saglabāt šādu un turpinot uh, uzklausīt šīs diskusijas, kuras jūs par šo tēmu turpināsiet. No vienas puses uh, tehnoloģija, no otras puses arī uh, paziņojums par šo tehnoloģiju ļoti labi parāda, mm, cik lielu uzmanību mēs pievēršam tehnoloģijas jautājumiem kā arī uh, atsevišķiem instrumentiem, kā piemēram klasteriem, jeb tādiem tā kā ķekarveida spēku apkopojumiem un tā tālāk. Saprotu, ka tas ir aktuāls jautājums. Es uh, esmu gatavs uh, precizēt visu to, ko vēlaties precizēt, un esmu gatavs nākotnes diskusijām. Paldies! Danke sehr. Herr Winkler, möchten Sie noch mal? Nein? Vēlētos vēlreiz. Tātad mēs varam vienīgi teikt, ka esam ļoti ierobežot laikā, bet uh, jo lielāku mēs, protams, uh, <clears throat> piedod, tad, jo saulēcīgāk mēs sagatavojam savu uh, ziņojumu, jo lielākie ietekmi būs tieši uz komisijas tālāko darbību. Labi, tad. Excuse me, next point. Tātad ķeramies pie nākamā darbas kārtības jautājuma. Infrastruktūras projekti. Valjāna kungam, uh, kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi, infrastruktūra, enerģētikas infrastruktūra. Ir jautājums par to, kā mēs varam savākt datus plānošanas stratēģijai. Vēlos atgādināt, ka šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai komisijai būtu skaidra, mm, skaidrs priekšsats, kas notiek ar enerģētikas infrastruktūras projektiem. Tātad tas ir vērsts kā analīze par nākotnes perspektīvām, par atbalstību starp pieprasījumu un piedāvājumu. Un par to, kā varētu iztenot Eiropas Savienības enerģētikas politiku. Lai gan vairāki grozījumi jau ir iesniegti un tie ir diezgan daudzskaitlīgi, uh, nedomā, ka tie ir savstarpēji kaut kādi ļoti pretrunīgi un ka mūsu komitejā būtu tā sašķelti viedokļi. Mēs tiešām esam uh, pārliecināti, ka komisija līdz šim jau ir diezgan labs uh, pārskats par to, kas notiek savukārt uzņēmumi šo informāciju nezinu. Un savukārt, lai šo informāciju kaut kā viņam piedāvā, tad tiek publicēta jau gatava analīze. Tomēr vēlētos pievērsties galvenajam jautājumam, proti, par juridisko pamatu, tiesisko bāzi. Uh, mēs esam pieprasījuši, lai tiktu ieviests 194. pants kā judiskais pamats, kas tagad saskaņā ar Lisabonas līgumu arī noteikti šo pamatu enerģētikas politikai. Un mēs esam saņemuši lēmumu no juridiskā dienas, ka viņš šo prasību at, atbalsta. Mainot juridisko pamatu, mm, parlaments iegūt arī nozīmīgu lomu. Padomu, diemžēl, šim solim nepiekrīt, Un tāpēc es aicināšu komiteju visu laiku sniegt atbalstu, lai šo lietu virzītu tālāk. Un, ja vajadzēs, tad arī tiešām to nodosim tālāk Eiropas kopienu tiesai. Iesniegtie grozījumi ļauj mums arī ierosināt vairākus kompromisu grozījumus, kurus esam pārunājuši ar ēnu referentiem. Esmu patiesi iepriecināti, ka ir kopējai nostāja par to, ka tieši šis piektais kompromiss, kas runā par konfidencialitāti un par analīzes pieejamību, šī kārtība tā lika datināt sestajā grozījumā, kompromisa grozījumā. Mēs runājam par um, šo atbildīgo dienestu kompetenci sadalību. Um, C un D enko, kas tad ir atspoguļots septītajā kompromisa grozījumā. Nu, ko mēs runājam par to, kas notiks, ja šīs lietas tiešām pagriezīsies savādāk. Ja ir tikai konkrēts projekts, izstrādāts tikai kā ideja un tiek veikts īstenošanas e, pētījums, nu, mums arī tomēr vajadzētu šādu informāciju iegūt. Ziņojums par enerģētikas infrastruktūriem ir jābalstā uz to informāciju, kas jau ir pieejama dalībvalstīm. Tie ir ilgtermiņa plāni, um, kam nav konfidenciāls traktur, raksturs. Tāpat arī antitrusta noteikumi ir jāņem vērā. Mums vienīgais patiesi uzticamais avots ir uh, konkrētās atļaujas, kas jau ir izšķirts, in, piešķirtas investīcijām. Ja mēs runājam par atsevišķu projektu slēgšanu, nu mēs skatāmies, kā mēs varam arī sekot uh, juridiskām prasībām, lai tiktu ievērots, uh, piemēram, darba ņēmēja tiesības. Un tāpat arī citām interesētām pusēm. Un kāda ir uzņēmuma politika? Te paredzētais nec 3, nec 5 lo, uh, gadu ietvars nešķiet piemērots, jo galu galā reiz lēmums tiek pieņemts, tas iespējams, ka tiek e, iztenots pavisam drīz, e, lai nekādā veidā nepieļaut zināmas neskaidrības starp darbiniekiem. Tāpēc es uzskatu, ka otrais un trešais kompromiss grozījums ir jāapstiprina, lai mēs tiešām izstrādātu šādu līdzsvaru starp to, kā komisijai ir jāsniedz šī informācija, par uh, nākošiem trim gadiem, un lai šī informācija būtu pareiza, un tā reiz arī neatklātu šādu uzņēmējdarbībai svarīgu informāciju. Uzskat, ka no tehniskā skatu punkta ir jāpārbauda, vai šī informācija un prasības ir saskaņots ar likumdošanu, un vai tiešām tā netiek izmantota uh, citiem nolūkiem, kas jau tiek atspoguļoti un kuri regulē citi likumdošanas akti. Nu, piemēram, mums ir nerēt vēlēšanās jau iekļaut uh, lietas, kas it kā nav, nu, ir tikai daļai saistīts ar konkrēto uzdevumu, ja uh, šī dokumenta mērķi. Un es domāju, ka mēs tiešām varam reiķināties ar lielu atbalstu uh, balsošanā, kas ir plānot nākošajā ceturtdienā. Nu, ar interesi gaidīšu jūs komentārus. Paldies! Jā, paldies. Žadu kundze. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšstādāja kungs. Es gribētu uzsvērt to labo darbu, kāds ir paveikts. Un Balēna kundze darba ļoti veiksmīgi koordinējusi. Bija ārkārtīgi interesanti un konstruktīvi sadarboties. Jā, patiesi ir tā, ka viens no tādiem, no tādiem ļoti lieliem izaicinājumiem skar e, to redzamību, kādu mūsu investīcijas energo laukā var iegūt. Un, protams, ka bija šī diskusija starp sabalansētību, starp e, nepieciešamo konfidencialitāti attiecībā uz noteiktu informācijas skaitu. Un otrs puses, nu, neapšaubīt efektivitāti, kāda ir šim instrumentam. Ja mēs esam tādā pārāk um, ciešā ietvarā, tad mums nebūs politisku instrumentu, lai mainītu plānotās investīcijas. Tas ir pamats šīm um, diskusijām, bet domāju, ka mēs esam sasnieguši tādu ļoti labu kompromisu šajos punktos. Un, protams, uh, ir pāris tehniskas detaļas. Uh, kuras uh, jāuzlabo šai projektā. Varbūt, ka vēl viens tāds ļoti nozīmīgs punkts, kuru arī vēlos uzsvērt, ir tas, ka visas um, uh, infrastruktūras, kas ir uh, saistīts ar centrālo uh, uh, apkursu sistēmu, nav vienmēr uh, uzsveramas. Nu, ne katru, teiksim, uh, atjaunīgās enerģijas projektu varbūt nevajadzētu īpaši uzrādīt, bet lai komisija varētu, kā, teiksim, enerģijas, e, respektīvi informācijas apkopotājs varētu nacionālos, um, nacionālos centrālās satumaglodas plānus, teiksim, saņemt, lai mēs, nu, pēc iespējas tā konkrētāk varētu skatīties, kā Eiropā tiek ražota enerģija, lai mums būtu šis pārskats. Un noslēgumā Un vakar ar Valjāns kundzi mēs diskutējām par, ies, par nepieciešamību integrēt uh, tos, um, lai izskatītu tos um, energoavotus, uh, kas, piemēram, ir ārpus Eiropas un kurus mēs varētu vērtēt šie, šajā Eiropas um, energoapgāda apgāda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 Może nie chodzi jeszcze o jakieś centralne planowanie, a szkoda, ale o wzmocnienie pewnych priorytetów takich. Jā, protams. Jā, protams, mums jāparaugās arī uz plānošanu. Mums arī jāpārdomā tas, ka konkurencei jābūt saprātīgai. Priekšsēdētājs. Priekšsētājs pārtrauc runātāju, vai ir problēmas ar tulkojumu? Kurā valodā? Angļu. Vai ir problēma ar angļu tulkojumu? Vai jūs varētu lūdzu pārbaudīt, vai uh, viss ir kārtībā? Liekas, kā ar angļu valodu ir neliela problēma. Bija vienkārši viena neliela kavējāš, kavēšanās. Nu, ir uh, jādzird. Uh, jādzird teiktais visā citādi, mēs nevaram neko tulkot. Ir tagad angļu tulkojums? Nē, aizvien nav. Nē, ir atkal angļu tulkojums pieejams. Nu, vācu valodā tulkojums katrā gadījumā ir pieejams. Labi, tad mēs mēģināsim vēl vienreiz. Mm, no paša sākuma, ka nē. Nu, jā. Tā tad koherence ir ļoti nozīmīga. Un mums vienkārši ir jāzina, par ko mēs runājam. Tādēļ šīm infrastruktūrām ir eh, jābūt skaidri eh, definētām. Par to eh, ir praktiski arī visi tie mani grozījumi, kurus vēlos šeit pieminēt. Papildus tam mēs runājam arī par definīcijām - energoinfrastruktūra. Nu, šī definīcija vēl nav a, pilnīga tiek eh, runāts arī, piemēram, par radioaktīvajiem atkritumiem un citiem jautājumiem, bet, piemēram, 36. grozījums šajā tekstā paredz to, ka citi atkrituma veidi arī tiek skatīti, piemēram, CO2, biomasa un uh, radioaktīvie atkritumi. Nu, viss ir vienā mm, punktā. Mēs gribētu tādu izsmeļošāku, skaidrāku definīciju Nākošais punkts. Uzglabāšana. Arī par to esmu iesniedzis grozījumu. Un ja mēs paraugamies uz visiem grozījumiem, kas ir pieejami, tad uh, man jāsaka, vai arī visas tās izmaiņas, uh, kuras ir iespējams, tad, nu, manuprāt, vēl pāris elementi nav ietverti. Priekšstādātājs Maronesku kungs ir nākošais. Mulțumesc, domnule <coughs> președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Vălean pentru efortul. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu pateikties pirmām kārtām referents kundzei par to, ka dažādo grupu iesniegtie grozījumi ir ietverti kompromisā. Daudz partijas grupa atbalsta lielāko daļu kompromisu. Un es domāju, ka noslēguma teksts ir tāds, ko um, varam atbalstīt, varam pieņemt. Es gribētu uzsvērt tikai pāris uh, elementus un izteikt tādus pāris apsvērumus. Komisijai uh, jāsastāda uh, dokuments, ziņojums par, par uh, situāciju, mm, kāda ir pat laban, un par nākotni, un tas jādara katrus divus gadus. Mums ir nepieciešama konkrēta, tā ir nepieciešama konkrēta dati, lai viņi varētu analizēt situāciju. Bet tajā pašā laikā dati, e, ko tā saņem no um, dalību valstīm, daļēji ir konfidenciāli. Un tādēļ mums ir uh, jāparaugās, kādā uh, veidā komisija publisko šos datus jo, nu, jāraugās uz uh, interešu uh, sabalansētību un arī uz um, nacionālā līmeņa mm, sniegtiem datiem. Mēs nevaram atklāt uh, komerc uh, konfidenciālu informāciju, kāda skar uh, energooperatorus mēs a, uh, atbalstam šo ideju par a, to, lai a, informācija, kāda uh, tiktu publiskota, būtu pavisam skaidri noteikts, kādā formā un kādā apjomā un kāds tas uh, lēmums tiek pieņemts. Tad tiek runāts par tādu iedzienu kā specific body. Mēs gribētu, lai tiktu precizēts, kas ar to tiek domāts, kas tās ir pa tādām tā kā institūcijām vai uh, vai, vai, vai, vai cilvēku loku, kas šo analīzi veidos. Mēs domājam, ka ir ļoti precīzi arī jāskatās, kādi uh, projekti tiek īstenoti. Tos var īstenot gan valstis, gan arī sabiedrības, uh, kas ir arī trešajās valstīs un kas ietekmē uh, uh, Eiropas Savienības energotirgu un energotirga drošību. Ir nepieciešams zināt, kas notiek trešajās valstīs, ja tas nozīmīgi ietekmē Eiropas Savienības uh, energotirgu. Un pēdējais punkts. Mums paliek uh, šis zema oglekļa uh, princips uh, un no tautas partijas puses mēs atbalstam šī formulējuma saglabāšanu. Paldies! Vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komitejai, ka tā ir izrādījusi tik lielu interesi šajā priekšlikumā, un paldies arī Valēns kundzei par lielisko darbu, kuru viņa veic, lai tiešām apkopotu kompromisu grozījumos visus šos te priekšlikumus, jo uh, apmēram eh, desmit pāntu tekstam ir eh, gandrīz 140 grozījumi iesniegti. Tātad šeit ir vajadzīga tāda apkopošana un integrēšana. Esam pateicīgi tāpēc Valēna kundzei par viņas pūliņiem. Lielākoties šie grozījumi ir diezgan pieņemami komisijai pēc būtības. Šeit es eh, runāju par ziņošanas saturu, par to, kas būtu jādara ar savākto informāciju, par analīzes, caurskatāmību un tas, kas tika teikts arī par konfidencialitāti. Runājot par aptvērumu, mēs arī atbalstītu uh, uh apvērsumu uh, paplašināšanu uz gāzes un uh, citām iekārtām, un arī šos te robežas mēs atbalstām. Šorīt mēs tikai saņēmām kompromisu grozījumu tekstu, un mēs ar prieku uh, konstatējām, ka tagad uh, šis te plānotais laika periods pirms sākas investīcijas, šis te piecu gadu periods ir saglabāts. Es dzirdēju, ka Valēna kundzei ir zināms bāžas par to, bet mēs, protams, atbalstītu šo te kompromisu grozījumu, kādu mēs to redzējām. Kur mums ir nedaudz bāžas, eh, tas ir par eh, tālāku eh, aptvērumu paplašināšanu, kas iet tālāk nekā tas, ko es tikko minētu, minēju, tas mm, palielinātu administratīvo slodzu. Uh, to vajadzētu skatīt, un varbūt tur vajadzētu būt piesardzīgiem ar tālāku aptvērumu paplašināšanu. Kas mums arī būtu, no kā mums būtu jāizvairās, mums nevajadzētu šo uh, regulu pārvērst uh, par uh, tādu kā sistēmu, kā nodrošināt atbilstību citai sekundārijai likumdošanai šeit uh, mēs vēlamies taču izveidot tādu saprātīgu sistēmu. Tātad visā vismā es domāju, ka mēs varam būt ļoti pateicīgi, un es domāju, ka daudzas uh, no idejām ir ļoti pieņemamas. Mēs jau tagad uh, cenšamies tās ieviest diskusijās padomē, tā lai tās pēc iespējas vairāk padomē varētu tikt ņemts vērā. Runājot par tiesisko pamatu, mūsu juridiskais dienests ir devis savu uh, um, ieteikumu, un arī piebalkungs to ir paudis vēstulē, ka 337. un 187. Uh, attiecīgi Lisabons un Euratom līgumā ir tas juridiskais pamats, kas būtu jāizmanto šādai informācijas vākšanas kampaņai. Bet visā vismā esam diezgan um, apmierināti ar šo priekšlikumu, centīsimies tos pēc iespējas vairāk iekļaut padomas tekstā. Vēlreiz paldies Valēns kundzei un komitejai. Paldies! Danke, es gibt. Paldies. Vēl Balšaukons gribēja izteikties. Jā, priekšsādātāja kungs, paldies. Es kā pirmais eh, pieteicos runāt. Viens jautājums. ir tagad izdalīti kompromisu grozījumi, vai mēs balsosim par kompromisu grozījumiem vai par visiem grozījumiem, kas tika iesniegti šajā te lielajā dokumentā, kas ir apkopoti. Uh, 4. februārī uh, Tā tad eh, būs, tiks balsots par kompromisu grozījumiem, un līdz ar to atkrīt tie eh, grozījumi, kuri tik ņemt par pamatu šo kompromisu grozījumu sastādīšanai, bet tad būs, protams, arī balsošanas saraksts, bet ne šodien. 4. februārī būs šis dokuments sagatavots, tad būs balsošanas saraksts. Un, ja tiks apstiprināti tad šie kompromisi, tad uh, atkritīs pārējie grozījumi. Jā, paldies priekšsādētāji. Uh, tad man tikai jāpasaka, ka es tad atbalstu kompromisu grozījumus un tās lietas, kurām es nepiekrītu, nav iekļautas kompromisu grozījumos, tāpēc līdz ar to viss ir kārtībā. Paldies, ka, pēc, ka pirms atkal dodu referentei vārdu, gribētu apstiprināt, ka saņēmu piebalgu kunga vēstuli par juridisko pamatu. Vienlaikus varu pateikt, ka tikko saņēmu informāciju, ka mūsu juridiskais dienests, mūsu pieteikumu uh, um, par juridisko pamatu ir atbalstījis. Tātad viņi pieņem mūsu juridisko interpretāciju par juridisko pamatu. Varbūt, ka tas kolēģiem ir svarīga informācija. Valians kundze, jūs vēlējāties vēl kaut ko teikt, lūdzu. Jā, priekšādā, pavisam īsts komentārs. Par to, ko teica kolēģi. Divreiz izskanēja ideja par to, ka Eiropas Savienības uzņēmuma kompāniju projekts kas tiek īstenoti ārpus Eiropas Savienības, lai arī to iekļautu. Nu, es tam nepiekrītu, jo pirmkārt, e, šis ir ārējie projekti, un tie būtu nozīmīgi noteikumiem tikai tad, ja būtu ja vajadzīgs e, tā infrastruktūra, kas pēc tam importētu vai eksportētu tad e, enerģiju uz Eiropu atpakaļ. Bet tas neskar citus gadījumus, un līdz to mums to nevajadzētu iekļaut. Tāpat ir jautājums par papildus definīcijām. Īpaši terminu definīcijām. Mums ir jābūt skaidrībā, par ko mēs tad īsti pieņemsim. Mm, jo, kā Gerīkungs norādīja, ja mēs runājam par infrastruktūru līdz šai izpratnē, kā tas ir izstrādāts arī grozījumos. Nu, vai arī tad to atrisināsim savādāk. Regulas mērķis, kā es to sapratu, komisija um, pareizi, nav doma modificēt investīcijas. Nē, bet vienkārši, lai zinātu, kas īsti notiek. Bet ja mēs gribētu modificēt investīcijas, tad tas būtu pilnīgi nepieņemami. Nu, labi, sarunas turpināsim un balsosim februārī. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, labi, paldies. Nu, tad nākamais darba kārtības jautājums, 24. Eiropas baltā grāmata, piemērošanās klimata pārmaiņām, Eiropas e, ietvers, un te vārds uzreiz Matijas kungam. Un pēc tam arī kolēģim, tad Matijas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji es tiešām varu apstiprināt to, ka mūsu portugāļu tradīcija šeit ļoti labi arī ir izmantojama, un es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas jau ir iesaistījušies diskusijās par šiem projektu, ja balto grāmatu. Mums jau bijis pirmā viedokļa, <clears throat> tad šī, tieši šī šodien ir pirmā viedokļa apmaiņa, un es priecāšos uzklausīt jūsu komentārus. Savukārt esmu jau arī dažus komentārus dzirdējusi. Nu, vispirms gribu uzsvērt un apsveikt komisijas lomu, ka viņi uzņēmās šādu iniciatīvu. Šī nu ir baltā grāmata par adaptāciju klimata pārmaiņām, kas skaidri atspoguļo aktuālo situāciju. Un, nu, vispār nav apšaubāms, ka mums ir jāstiprina un jāveido ciešāka sadarbība klimata pārmaiņas, lai arī ir globāls uh, fenomens, ja parādība, tomēr tā atšķirīgs kā dažāds reži, reģions. Tāpēc uh, mums ir jākoncentrē uzmanība uz adaptācijas pasākumiem. Teorētiski to ir viegli izdarīt, protams, dažādu veidu uh, pielāgošanos un uh, adaptāciju, mitigation and adaptation, bet uh, katrā ziņā um, mums ir reāli jādomā, kā mēs varam risināt klimata pārmaiņu nevēlamo ietekmi. Un šī baltā grāmata nāk klāja ar konkrētiem priekšlikumiem, kā mēs varam piedāvāt gan pētniecībā, gan enerģētikas somā. Es tagad pie tām sadaļām nekavēšos komisijas baltajā grāmatā, neapšaubīšu arī vidas komitejas kompetences, uh, vienkārši, lai nezaudētu laiku, es uzreiz vēlētos pieķerties mūsu prāt būtiskiem jautājumiem, kas skat tieši, piemēram, infrastruktūras. Mums ir jāatzīst, ka klimata pārmaiņu rezultātā mēs piedzīvosim nopietnu <clears throat> infrastruktūru lomu, kas ir tieši svarīgs, lai nodrošinātu enerģētikas piegādi, enerģētikas avotu izmantošanu arī tajos gadījumos, kad mēs runājam par papildus izmaksām. Jau infrastruktūram, kas šobrīd ir izmantošanā, vajadzēs speciālu papildus pielāgošanos, un arī tas nozīmēs papildus izmaksas. Un tieši tāpēc vēršos pie komisijas un dalībvalstīm, aicinot, lai tās savos rīcības plānos runātu ne tikai par infrastruktūru izmaksām, bet arī par to, kā šīs izmaksas tiek uh, sadalīts. Līdz ar to es gribētu pievērst uzmanību, cik svarīgi ir panākt šos konkrētos jaunos pasākumus konkrētiem sektoriem. Mums jau jākāpina drošības apsvērumi, tāpat arī enerģētikas ražošanas efektivitāte. Mums jāņem vērā ekoloģijas, e, ekoloģijas ja vides standarti jaunajām ēkām. Komisija nāk klājā ar jaunajiem eiro kodiem, e, kurus piešķirtu arī rūpnieciskajām celtnēm lai novērtētu arī vidas e, ietekmi. Un tas noved tālāk pie vidas ietekmes e, novērtējuma izstrādāšanas. Un, ja mēs runājam par vispārēju plašu pieju enerģētikai, tas iezīmē, cik plašas ir šīs dimensijas un kas prasa milzīgu solidaritāti starp dalībvalstīm. Bet nepietiks jau tikai solidaritāte. Eiropas Savienība ir arī jāpalīdz nozīmī, veikt nozīmīgos pārmaiņas energoefektivitātes politikā. Mums ir jāspēj vairāk izmantot atjaunojami energoresursi. Tāpat arī mums jādara viss, ko vien var. Dalībvalstīm jādara viss, ko vien var, lai nodrošinātu to, ka šī likumdošana par jauniem enerģētikas plāniem jau stātos spēkā līdz šā gada 30. jūnijam. Te kaut kā jānāk arī privāts sektoram, lai kāpinātu energoefektivitāti. Bet, nu, mēs redzam, ka ir arī šī tehnoloģiskā sadarbība un ir jāpieņem arī nacionālie rīcības plāni, kas būs ļoti svarīgi energoefektivitātes jomā. Katrā ziņā mums ir jāskatās uz energo pielāgošanās, energoefektivitātes pielāgošanas pasākumiem, tāpat arī kā tas sasauc ar attīstību kas līdz šim varbūt nav viss ņemts vērā. Tā kā mums ir zinām, protams, fondi, kurus līdzekļi, kurus varam izmantot, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, bet tas vēl jātīsta. Mēs nevaram vienkārši visu to noreducēt vai cerēt, ka ieņemumu no emisiju tirdzniecības sistēmas pilnībā noseks visas vajadzības. Mums ir jāņem vērā arī citi ekonomikas risinājumi. Un šī baltā grāmata par pielāgošanos klimata pārmaiņām izcer vairākas jomas. Un, manuprāt, tieši divas no tām ir ļoti nozīmīgas. Pirmkārt, mums ir jāstiprina mm, publiskie, ja valsts ieguldījums pētniecībā. Un šobrīd šī programma, pamatprogramma pētniecībai tiek sagatavota, un tā nozīmēs arī milzīgu progresu starptautiskajā zinātnieku un pētniecības sadarbībā. Ir katrai valstī atsevišķi savi pētniecības līdzekļi piešķirti, bet, manuprāt, mums aizvedo arī Eiropas um, pētniecības līdzekļi tādā veidā, kas uh, ļautu reāli pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to nevēlamu ietekmi. Dalībvalstīm ir arī jāpiedalās kopējā informācijas sistēmā, lai mēs varētu arī apzināties, kādas izmaiņas notiek šobrīd klimata pārmaiņu jomā. Tāpat arī apzinās, mm, cik nozīmīgs ir vietējās iniciatīvas. Mums arī jāizvērtē visi tie jautājumi, kas ietverti Baltā grāmatā kas skar tieši rūpniecību, pētniecību un enerģētiku. Un es tātad tiek uzklausīšu jūs komentārus. Jā, paldies. Cīslīkungs. Hvala lepa in. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Paldies referentei. Es domāju, ka viņa ļoti labi prezentē šo jautājumu. Es viņai piekrītu. Viņa saka, ka mums ir jāstiprina Eiropas sadarbība uh, un ka Eiropas pieeja ir vajadzīga šajā te adaptācijas procesā. Piekrīt viņai arī to, cik svarīgi ir eh, dalību valstu rīcības plāni. Energo infrastruktūra ir kritiska infrastruktūra un būtiska. Tā ir ievainojama. Es piekrītu arī viņai par šo te ieguvumu un izmaksu analīzi. Uh, Es piekrītu, ka ja mēs uh, nerīkosimies tagad, tad nākotnē tas maksās vēl dārgāk. Tomēr gribētu teikt, ka mūsu atzinumā vajadzētu pievērsties arī tām jomām vairāk, kas ir mūsu jurisdikcijā, proti um, šo adaptēšanos vajadzētu vairāk uzsvērt. Referente minēja šajā te uh, ziņojuma projektā, kas trūkst, mums vajadzētu uzsvērt, eh, cik infrastruktūra ir ievainojama. Īpaši jāuzsver eh, tā infrastruktūrai, kas ir eh, izšķiroši svarīga vienotā tirgus funkcionēšanai. Tātad kopējā vienotā tirgus funkcionēšanai enerģētikas jomā, uh, Uh, infrastruktūra jau tika minēta, bet uh, mums ir arī transporta joma. Klimata pārmaiņu ietekme uz dzelzceļiem, piemēram, ir ļoti būtiska. Tas uh, ietekmē arī būvniecības jomu, un tas ir šeit jāpiemina, tātad transports, un jāpiemina arī telekomunikāciju tīklu uh, ievainojamību, un uh, to vajadzētu tiešām uzsvērt mūsu atzinumā. Vēl viena lieta - klimatu pārmaiņu ietekme uz uh, ražojošo rūpniecību uz, uh, un uz maziem vidējiem uzņēmiem, piemēram, ja uh, ir plūdi, tad arī tiek nodarīt bojājumi infrastruktūrai un tā nedarbojas. Un mums vajadzētu arī runāt par pastāvošiem standartiem un kā tos uzlabot. Uh, un arī par atbalstu pasākumiem eh, uzņēmumiem. Jādomā arī par finanšu pakalpojumu attīstīšanu, lai tie būtu garantēti, lai tie būtu pieejami uzņēmējiem, lai nodrošinātu eh, adaptācijas procesu arī globālā satelīta sistēma ir būtiska. To vajadzētu uzsvērt. Uh, Un vēl referente minēja astoto pamatprogrammu pētniecībā. Mums vajadzētu nodrošināt visu pētniecības instrumentu sinerģiju un domāt arī šeit par Eiropas tehnoloģiju un inovāciju institūtu finansējums. Es zinu, ka tas ir delikāts jautājums, bet gribētu paust savu viedokli. Kad mēs runājam uh, par ziņojumu, kurā ir runa par adaptāciju klimatu pārmaiņām, tad mums jābūt piesardzīgiem, bet Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt vairāk finansējumu, lai samazinātu CO2 izmešus, nevis adaptācijai. Un vēl gribētu uzdot jautājumu komisijai. Baltajā grāmatā ir runa par īpašas padomdevēja grupas izveidi. Uh, kuru ir paredzēts izveidot 2009. gadā, un es gribētu pajautāt, vai ir jau pieņemts lēmums par to, kāda ir šī grupa, no kā tā sastāv un kādas ir tās prioritātes un kā Eiropas parlaments ir iesaistīts šīs grupas darbībā. Paldies! Paldies! Žadokungs, lūdzu! Lūdzu, padomājiet uh, tiešām par to, ka vajadzētu neilgāk kā divas minūtes uzstāties. Prezident. Uh, es mēģināšu priekšstādātāju kungs. Un jau uh, sākumā vēlos uh, pasvītrot šī dokumenta ļoti augstu uh, kvalitāti un uh, kolēģi Matie mm, darba kvalitāti. Jautājums uh, par adaptāciju ir ārkārtīgi nozīmīgs un man liekas, ka tas ir nu, tāds ļoti. Uh, plaši izskatāms. Tagad par to, ko varētu vēl uh, pievienot. Tātad infrastruktūra ir uh, trausla, Bet tā ir visa sistēma kopumā, kas var būt trausla. Nu, iedomāsimies tādu valstu kā Francija uh, ar tādu ļoti stipru sausumu, tad uh, Francija ir atkarīga uh, no elektroenerģijas uh, ražošanas jomā, gan no kodolenerģijas, gan no uh, ūdenspēkstacijām, hidroelektrostacijām. Un tad mēs nonākam šeit uzreiz uh, pie jautājuma par klimatu pārmaiņām, infrastruktūru un šo savietojamību starp klimatu Un, protams, arī politiskiem jautājumiem. Protams, ka arī par lauksaimniecību mēs varam runāt. Kā pieminēja arī transporta un enerģijas joma, mums jāinteresēs ir par šīm sistēmām kopumā. Otrs punkts. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts - nodrošināt to, lai dalību valstis un izstrādāt tādas nacionālas adaptācijas plāns. Tiem būtu jābūt publiskiem. Mēs zinām, cik nozīmīgi ir iesaistīt sabiedrību cīnīties pret klimata pārmaiņām. Un pēdējais punkts - klimata enerģijas pakotnē bija politiska apņemšanās lai a, daļa no a, ETS emisijas kvot, produktu sistēmā pārdošanās pārdotajiem līdzekļiem tiktu iesaistīt mūsu investīcijās un vajadzētu varbūt atgādināt, ka tāda apņemšanās ir sasniegta un ka to vajadzētu turēt. Kā arī varētu atgādināt Kopenhāgenes apņemšanos proti tādu agrīnu finansējumu dienvidu valstīm adaptācijas pasākumiem. Tas būtu ļoti nozīmīgs signāls. Paldies! Ganz herzlichen Dank. Her... Paldies. Eh, Skolakakis kungs tagad lūdzu. Skilakakis. Skilakakis. Paldies, priekšsēdētāji. Adaptācija ir nenovēršana, jo klimata pārmaiņas turpmākajos 30 gados eh, tas jau ir eh, paredzams zinātniskiem, ar zinātniskiem pamatojumiem, ka turpmākajos 30 gados būs klimata pārmaiņas. Uh, ir liela neskaidrība par šo te fenomenu tomēr. Mēs nezinām, kas tieši notiks, un ja jūs skatāt komisijas balto grāmatu, tad tur nav noteikts nekādas prioritātes. Mums noteikti ir jābūt laika grafikam, eh, ko mēs sagaidām, kas notiks, un jāprioritizē politikas, jo ir eh, atšķirīgs tas, kas notiks pēc simts gadiem un kas notiek šobrīd. Ir mm liela atšķirība starp to, kas notiek tagad un kas notiks pēc 20 gadiem. Mums ir eh, attiecīgi jārīkojas. Mums ir vajadzīgas prioritātes, vajadzīgs laika grafiks, un lai to panāktu, ir vajag, vajadzīgs eh, vairāk pētījumu, tieši tāpēc, ka ir šī neskaidrība. Un šie pētījumi ir jāveic Eiropas līmenī, jo nav nekādas jēgas to darīt katrā valstī. Un tādējādi mēs varam eh, daudz ietaupīt, ja veiksim pētījums Eiropas līmenī. Un es domāju, ka tas ir jāiekļauj arī šajā ziņojumā. Tagad par to, ka vairāk finansējumi ir eh, jādod eh, klimata pārmaiņu samazināšanai eh, nekā adaptācijai. Tātad jau tagad ir līdzekļu sadalījums, bet šeit nav Uh, jautājums par šo te uh, proporciju ir uh, svarīgs jautājums par to, vai būs finansējums adaptācijai, jo mēs taču zinām, ka klimata pārmaiņas nāk un mēs tur neko nevaram darīt. Paldies, vai komisija vēlas izteikties, vai kāds vēlas no komisijas pārstāvjiem kaut ko teikt? Neviens? Lūdzu. Jums ir vārds. Um, thank you, Mr. Paldies, priekšsādētāji par iespēju izteikties. Gribētu pateikties komitejai par ļoti labi eh, informāciju par adaptāciju un par to, ka tika uzsvērts svarīgi jautājumi attiecīgajos sektoros. Gribēju tikai pateikt, ka Baltā grāmata uh, nosaka apmēram 30 pasākums, kas tiks ieviesti pirmajā fāzē uh, četri pīlāri - zināšana stiprināšana, integrēšana, adaptācijas integrēšana Eiropas Savienības politikās, treškārt eh, politikas instrumentu noteikšana adaptācijai un ceturtkārt eh, starptautiskās sadarbības eh, pastiprināšana. Galvenokārt tagad strādājam pirmajā pīlārā par zināšanām. Varētu minēt dažus jautājumus, kas ir saistīti ar adaptācijas izmaksām, kas tika jau vairāk kārt pieminētas. Uh, ir vairāki pētniecības projekti, kas tagad tiek īstenot, piemēram, klimata izmaiņas, peseta projekts, kas spēta tieši adaptācijas izmaksas dažādos sektoros. Pašai komisijai ir vairāki pētījumi, un viens no tiem tieši skata metodes, kā varētu izvērtēt adaptācijas izmaksas. Un cits pētījums pēta konkrēti adaptācijas izmaksas energosektorā. sektorā vides, eh, Eiropas vides aģentūra arī veids pētījumu par adaptācijas izmaksām, kas tiks iekļautas eh, ziņojumā. Par jūsu jautājumu par eh, vadības grupu varētu minēt, ka sagatavošanās sēde notika pagājušā gada beigās, un pirmā grupas sēde varētu notikt pēc dažiem mēnešiem. Tā tas vismaz ir paredzēts. Paldies eh, vēlreiz par komentāriem. Tie tiek ņemti vērā. Paldies. Danke. Paldies, vai Matijas kundze gribētu kaut ko teikt, lūdzu? Paldies, priekšsādātāji, pavisam ātri. Negribu aizņemt pārāk daudz laika. Paldies visiem tiem, kur izteicās, komentēja. Tie bija ļoti būtiski komentāri, kurus kolēģi izteica. Un uh, man nešķiet, ka te būs kaut kāda problēma šos komentārus iekļaut savā atzinuma projektā ceru, ka kolēģi iesniegs arī rakstiski grozījumus, un uh, tie uzlabos man dokumentu. Tika pacelt vairāk jautājumi. Esmu pārliecināta, ka daudz no šiem jautājumiem varētu būt tā kā grozījumi, kas papildinātu man dokumentu. Un ja mēs runājam par vispārīgām iezīmēm šajā ziņojumā, tad uh, atzinums tiek prasīts gan mūsu komitejai, gan arī lauksainiecības un transporta komitejai, un tāpēc es eh, gribēju tiešām mūsu atzinumā eh, koncentrēties tikai uz mūsu komitejas kompetencēm. Paldies visiem par komentāriem. Un, eh, protams, ka šeit ir eh, dažādi ierobežojumi Eh, atzinumiem ir ierobežots garums, sekretariāts mums neļauj rakstīt ļoti garus atzinumus, bet paldies, protams, arī sekretariātam, eh, neskatoties uz šiem tie ierobežojumiem, paldies par viņu palīdzību šī atzinuma gatavošanā. Paldies, grozījuma iesniegšanas termiņš, kā zināms, 2. februāris 12. dienā. Tagad 25. darbkārtības punkts. Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas. Susa Vāgner kungam vārds lūdzu, referentam. Di. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Rūpniecības um, komiteja ir um, izteikusi veselu kārtu piezīmju un nosūtījusi lauksaimniecības komitejām. Lefola kungs ir uh, šī ziņojuma sastādītājs lauksaimniecības politikā, un tas ir ļoti labs ziņojums, jo tas ļoti precīzi ataino situāciju un visas detaļas, kādas ir saistītas ar šī jautājuma risināšanu. No mūsu komitejas vārda es sekojošo varam teikt. Mēs aicinam a, komisiju piešķirt a, lielāku budžeta finansējumu pētniecībai un zinātnē, lai varētu sasniegt uzlabojumus uzlabojums vidas jomā, labāka vidas aizsardzība būtu uh, nodrošināta un arī klimata pārmaiņu samazināšana. Sekojošas jums vēlos uzsvērt biodegvielas uh, izmantošana un izpēte, lai Folkungs to arī uzsver, tam mēs piekrītam. Nākošais ilgtspējīga mēslošanas produktu izmantošana nākošais lauksaimniecības produktu atkritumu izmantošanu. Jā, uz to mums ir uh, arī jānorāda. Jānorāda arī uz to, ka informācijas un uh, komunikācijas tehnoloģijas uh, labāk jāizmanto, lai pāraudzītu un kontrolētu ražošanu un izmantošanu. Tas uzlabotu uh, pārvaldības kvalitāti un varētu veikt arī ražošanas eh, apjomu palielināšanu, kā arī siltumnīcas efektu izraisošo gāzu un klimatu pārmaiņu samazināšanu. Tātad tās ir mūsu piezīmes eh, šim ļoti eh, labi sastādītajam un strukturētajam Lefolkunga ziņojumam. Vienu gribu šeit vēl piebilst. Un tas ir sekojošais. Kolēģi zina, ka līdz 2. februārim ir noteikts termiņš grozījumu iesniegšanai šim atzinumam, kāds tiek sastādīts Rūpniecības komitejā. Paldies! Priekšsādātājs nākošā runātāja Podimatas kundze. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τον Paldies priekšsēdētāja kungs. Paldies referentam. Es eh, gribētu eh, pavisam īsi izteikt pāris piezīmes. Tas ir saistīts arī ar diskusiju, kāda bija tikko. Lauksaimniecība cieši saistīta ar klimata pārmaiņām. Tas notiek divējādi. No vienas puses šī saikne ir tāda, ka lauksaimniecībā ir lieli CO2, nu, nevis ražotāji, bet um, CO2 izmešanas, teiksim, iemesli. Uh, emisijas iemesli. Un otrs iemesls ir tas, ka lauksaimniecības uh, sektorā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmeši var tikt uh, samazināt, jo CO2 var tikt uzkrāts augsnē. Tam ir nepieciešami uh, resursi, tam ir nepieciešams finansējums, ir formulēts galvenais mērķis, un neviens neapšauba to, ka lauksaimniecība, protams, attīstās un tai jāattīstās virzienā uz uh, vidē draudzīgāku, ilgtspējīgu lauksaimniecību. Nu, praktiski visam pieejas uh, procesam jābūt uz ilgtspējīgu attīstību orientētam ir jāsabalansē dažādās jomas proti lauksaimniecības dzīvotspēja un konkurētspēja. Tās jāsabalso. Es domāju, ka noteikti jāievēro šie abi aspekti, un, protams, ka tas, ko pieminēja tikko, ka lauksaimniecībai arī ir negatīvas uh, negatīvs efekts uz klimata pārmaiņām, bet vienlaikus lauksaimniecību jāizmanto, lai samazinātu klimata pārmaiņas. Šai sakarā vēlos vēl atgādināt, ka ir vēl citi izaicinājumi un cita uh, veida spiediens uz uh, lauksaimniecības sektoru. Liberalizācija pasaules tirdzniecības sistēmā un citi elementi, tie jāsauc uh, pirmām kārtām. Nedrīkstam aizmirst arī to, ka klimata pārmaiņas ietekmē dažādu lauksaimniecības sektoru produktivitāti, arī ilgtspējīgas mežsaimniecības stabilitāti un citus. Es pati pārstāvu Grieķiju. Nedrīkstam aizmirst, ka bija liels problēmas un tām to ietekme ir ļoti atšķirīga Eiropas Savienības ziemeļos un dienvidos, atkarīgs no tā, kurā vietā jūs esat. Dienvidē Eiropa un vidusjūras valsts sašķiras ar lielā, sadurs ar lielākām problēmām satvainot. Un tagad nākošais par lauksaimniecības ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā. Jūs zināt, ka pat labam tiek a, diskutēts par to, vai nevarētu paplašināt a, aptvērumu emisiju a, kvotu sistēmā, ietverot tajā mirsaimniecību. Un vienlaikus jābūt pilnībā skaidrībā par to, ka šis sektors ir finansiāli jāatbalsta. Un tāpat arī, kā ziņojumā ir uh, uzsvērts, un arī referents to pieminēja, ir nepieciešams pārbaudīt biodegvielas attīstības iespējas, lai lauksaimniecība arī spētu dot savu ieguldījumu uh, emisiju samazināšanā līdz 2020. gadam. Paldies! Nākošā runātāja tikau uh, kundze, bet lūdzu mēģiniet iekļauties divu minūšu uh, termiņā. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să... Priekšstādātāja kungs atļaujiet uh, pasvītrot, ka jā, patiesi lauksaimniecība var uh, ietekmēt klimata pārmaiņas. No vienas puses lauksaimniecību skar klimata pārmaiņas, un no otras puses tā ļoti nozīmīgi e, e, ietekmē arī CO2 iznašu daudzumu. Dzeramā ūdens kvalitāte ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums un saistīts ar to, kā mēs attā, attīstīsim mūsu lauksaimniecību, kādas vielas tiks uh, izmantotas lauksaimniecībā. Domāju, ka ļoti nozīmīgi ir analizēt to iespaidu, kāds ir uh, lauksamniecības, uh, kā klimata pārmaiņām uz lauksamniecības ražošanu. Ir daudzas uh, teritorijas Latvijā, kas pārtuksnešojas. Diemžēl arī mans pārstāvētajā valstī, Rumānijā, ir aizvien lielākas teritorijas, kas kļūst par tuksnešiem. Uh, Un tādēļ, runājot par apūdeņošanas sistēmām šajās dalībvalstīs, kuras skār ilgstošs sausums, šim jautājumam būtu jākļūt par vienu no Eiropas prioritātēm. Nedrīkst attīstīties situācija tā, ka pārtiks apgāda krīze ietekmētu Eiropas iedzīvotājus. Ir absolūti nepieciešams, lai šī komiteja, mūsu vitras komiteja, uh, lauksaimniecības komitejai varētu sniegt atzinumu, kas a, ietvertu norādi uz a, tehnoloģijām, uz pētniecības nepieciešamību. Jārunā arī par biodegvielu, par tām kultūrām, no kurām var iegūt biodegvielu, un tas var ietekmēt gan a, lauksaimnieciskos lauksaimniecības kultūras, gan arī lauksaimniecība Eiropā kopumā. Paldies! Nākošais runātājs Žadokungs. Paldies priekšsēdētāju kungs, paldies um, referentam arī šeit. Dokuments ir ļoti veiksmīgs. Arī Stefana Lefola, mūsu kolēģi sastādītais ziņojums, ir ļoti uh, labā kvalitātē sastādīts. Tikai viena piezīme. Tika jau vairāk kārt norādīts uz šiem ļoti pozitīviem punktiem, proti maksimāli uh, iesaistīt. Uh, atjaunīgās enerģijas um, avots un domāju, ka lauksaimniecība kopumā ļoti labi iekļaujas šajā schēmā. Bet nu pāris jautājumu un ieteikumu, kādus vēl varētu izteikt. Tiek runāts par lauksaimniecības produktu un degvielu. Šīs diskusijas ir ļoti plašas un vajadzētu, lai mūsu komiteja precizēti, e, kas tie tādi ir, e, kurās jomās mums būtu mm, pētniecība jāpadziļina. Ir pirmās uh, Uh, paudzes um, degvielu, bet, nu, ar to saistītās cerības nav piepildītas. Ir mm, jāveicina nākošo paužu pētniešana. Nākošais jautājums par mēslojumu, par mēslojumu ražošanu un pielietošanu. Mūsu referents runā par uh, ilgspējīgu uh, mēslojumu. Un šis ilgspējīgais termiņš, to ir diezgan grūti, termins to ir grūti saprast. Uh, Nu, jāsaka, ka visi tie mēslojumi, ko ražo ķīmiskā rūpniecība, tiem um, to lomai būtu jāsamazinās lauksaimniecības sektorā, proti jāsamazina. Jāsamazina šī, šī veida mēslojuma pielietojums. Tagad eh, nākošais pētniecība, tai jābūt participatīvai, jāiesaist lauksaimnieki arī eh, saskaroties ar izaicinājumiem pētniecības jomā, un tad eh, pētniecības rezultāti būtu pēc iespējas ātri pielietojami un izmantojami. Un vēl precizējot Lefalkunga ziņojumu, viņš uzskata, ka lauksaimniecība ļoti maz CO2 izmešu uh, ražo. Un varbūt, ka mūsu komisijai būtu jāpaplašina šis redzējums ar uh, pārtiks ražošanu. Un jogurts, kuru veda tūkstošiem kilometru starp, eh, starp pienražotāju, iepakojumu, produkta ražošanu, ir šie garie transporta ceļi. Un tas arī ir CO2 izmeša avots, un arī tas ir ļoti nozīmīgs faktors. Mēs zinām, ka šis eh, se, transporta sektors un sadalījums uh, un arī lauksaimniecības pārtiks eh, ķēde būtu skatām visu šajā kontekstā. Mums jāsaka, ka mēs eh, mm, gribētu eh, atbalstīt tādus īsos ceļus visos lauksaimniecības ražošanas procesos, lai samazinātu CO2 izmešus, kas ir saistīti ar a, lauksaimniecības sektoru. Paldies! Danke sehr, kolēģi! Paldies! Nākošais runātājs Panajatos. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Поздравя. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi uzstāšos. Gribu pateikties uh, uh, kolēģim Vinkleram par ļoti labu paveikto darbu. Es atvainojos Vāgner kungam, kolēģim. Un a, uh, par biodegvielu runājot. Tā ir iespēja garantēt šī sektora nākotnes attīstību. Tajā pašā laikā jāievēro ekoloģiskie standarti un jāmēģina saglabāt sabalansēt situāciju starp ilgspējīgu un arī izdevīgumu jeb ražīgumu, es um, esmu pārliecināts, ka mēs strādāsim ļoti cieši sadarbojoties uh, starp visiem iesaistītiem spēkiem, un tā būs auglīga priekšsēdētājs. Tagad uh, komisijas pārstāvis, lūdzu. Komisjon, want to say some... Komisija vēlas ko teikt, lūdzu. Nē? Vai jā? Kas atbildēs? Kurš ir atbildīgs, nezinu. Kas ir atbildīgs par klimata jautājumiem? Nu, visi laikam. Pārāk daudzi. Jā, es zinu, ka tā ir gan uh, klimata, gan arī mikrofona problēma. <laughs> Um, I would, uh... Jā, es gribētu tikai tāpat kā mans iepriekšējais kolēģis no Agri ģenerāla direktorāta jau teica, Komisija ir liela interese par to, ko jūs un pat visu teicāt. Skaidrs, ka mēs visi šobrīd strādājam pie daudziem jautājumiem, kurus jūs izceļat, jo te viss ir svarīgi. Gribu pasvītrot, 2009. gadā komisija sagatavoja divus dokumentus par pielāgošanos uh, klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mīkstināšanu lauksamniecības jomā. Uh, un, jo tas ir nozīmīgs jautājums tieši pārtiks piegādēm arī. Un mēs turpinām šo darbu, mēs piedalāmies arī darba grupā, kas strādā pie turpinākā darba pēc Baltās grāmatas šajos jautājumos, un visi jautājumi, ko jūs arī runājāt, piemēram, par biodegvielas ražošanu ilgspējīgā veidā, par sarežģījumiem, kas rodas, riski, kas rodas, šos novērtējumus veicot, lai redzētu, kas tiešām būtu jādara tālāk, kāds atbalsts būtu jāsniedz lauksaimniecībai, ir šobrīd ļoti aktuāls. Un šobrīd mēs arī sagatavojam jau nākošo lauksaimniecības um, politiku, kas stāsies spēkā pēc 2013. gada. Tomēr jau tagad mums jau ir kopējā lauksaimniecības politikā izstrādāti vairāki pasākumu, kas ļauj dalībvalstīm un arī vairākiem reģioniem visā Eiropā izmantot šos pasākumus. Nu, piemēram, tikai dažas lietas. Piemēram, pār pirmo un otro un trešās paudzes un bio masu. Daži lauksemnieki jau to izmanto, lai ražotu biogāzi un viņi ļoti labi zina šo situāciju, un mēs zinām, kā viņi palīdz ierobežot emisijas, mēs palīdzam lauksemniekiem ražot enerģētiku, enerģiju, un nodrošinam vēl papildus ienākumus, eh, ļaujot viņiem pārdot to enerģiju, ko viņi ir saražojuši. Un mēs, protams, viņam to visu paskaidrojam, un mēs redzam, ka vēl arī vēl papildus investīcijas kas arī šeit ir izcelts, bet ir vēl cits sarežģījumi, piemēram, pārtiks ražošanā. Lai ražot pārtiku par tādu cenu, ko patērētāji var atļauties. Tas tikai iezīmē to, ka mums ļoti interesē viss tās lietas, kuras jūs iekļausit Lefola kunga ziņojumam. Un tāpat arī strādāsim turpmāk ar parlamentu. Tiešām jautājumiem. Paldies! Paldies. Vagners kundze, vai vēlties? Vagner kungs, vai jūs vēlties? Uh, turpināt. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu visiem komentāriem. Un paties visiem kolēģiem par komentāriem, un es piekrītu arī komisijai. Viss, ko jūs teicāt, ir svarīgi, un patiešām aktuāli. Tas arī atsaucas uz Lafokunga ziņojumu, bet nu mēs nākam klāt ar saviem ierosinājumiem. Nu, kā mēs redzam, droši vien, ka vajadzētu apkopot dažādos viedokļus uh, kopējā atzinumā, un tieši tāpēc būtu pateicīgs, ja jūs varētu savus komentārus iesniegt rakstveidā. Vai citiem vārdiem iesniegt grozījumus, kas ļautu arī tieši iekļaut jūs piedāvāto uh, tekstu variantu. Nu ko, tad vienīgais mēs varam pateikt, tas arī būtu izskatīts. Un, kolēģis, tad arī nākošais nedēļa ir arī grozījuma iesniegšanas termiņš. Tālāk nākamais jautājums - internetu pārvaldība, turpmāk veicamie pasākumi. Nu, re, Vagnekungs jau atkal strādā, un reiz, nu, atkal ir mums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> nu, es atvainojos, ja es varbūt tagad garlaikoju jūs visus godātie kolēģi jau neskuro reizi, bet, nu, šis ir jautājums, ko esmu saņēmis un tagad arī pie šī strādāju tieši tā par internetu pārvaldību mums ir sagatavots komisijas paziņojums, un tas arī kalpo kā pamats manākai, manai darbībai. Nu, jautājums ir sarežģīts. Viss, kas saistās ar internetu, um, atklāja ārkārtīgi daudz problēmas. Bet, protams, ka tas skar visus mūsu dzīvi, gan mūsu privāto dzīvi, gan arī mūsu uh, kopējo dzīvi. Un Laimīgā kārtā gan mums šeit nav jāizskata viss internetu problēmas, ko tas var radīt, bet tikai mēs šodien koncentrējamies uz interneta pārvaldību, par to, kā mēs to varam pārvaldīt visā pasaulē. Lūk, tas ir šodienas uzdevums, ko mēs šobrīd savā kompetences ietvaros varam apskatīt. Un man bija iespējas tikties un pārnāt šos jautājumus arī mūsu ēnu referentiem no visām politiskām grupēm - Kohu Mērins kundzi, Trautmans kundzi, uh, Van Nistelroja kungu, Lamberta kundzi un arī Barets kundzi no kultūras komitejas. Mēs jau tikāmies Strasbūrā. Es viņam sagatavoju savu jau uzdevumu, kas kalpo tādu kā pamats manam ziņojumam, saņem vairākus komentārus no viņiem, un tagad šie komentāri ir arī e, to, ko es tagad iekļauju arī atzinumu projektām. Daudz laika netērēšu, un man liekas, svarīgāk šobrīd dzirdēt jūsu viedokļus. Vēlos pasvītrot, kas tad īsti ir pats, par ko mēs runājam, kas ir izšķirošais internetu pārvaldības jautājums šobrīd. Mēs runājam par iestādi, kurai ļoti svarīgi mm, juridiskais pamats, tas ir ICAN. Nu, tā angļu valodā mēs vismaz saku, tā tā ICANN iestāde, kuru, m, mm, kura vadās pēc Kalifornijas notikumiem. Tātad tā ir balstīta uz, ASV, uz viena ASV štata noteikumiem. Tātad tā ir starptautiskā interna domāna pārvaldes organizācija. Un eh, šobrīd eh, ICAN ir tas, kas piešķir domēnus visā pasaulē. Komisija uzskata, ka tas ir pieņemams, eh, bet es tagad uzskatu, ka ir pienācis laiks par to parunāt, vai tiešām tas tā ir. Varbūt, ka mums ir eh, jāpaskat citi varianti, vai tiešām mums šī iestāde būtu svarīga un vajadzīga. Bet jautājums ir tiešām par īpašām saiknēm, kas ir veidots ar ASV administrāciju, un tas tika vēlreiz apstiprināts arī līgumā, kas tika parakstīts pēc tam nesen. Un līdz ar to ir nopietna problēma, ja mēs šo iestādi gribētu paradīt tādu pieejamāku, nu, jāatzīst, ka šobrīd viņi kontrolē, viņi kontrolē tātad domēnu piešķiršanu visā mm, pasaulē starptautiski, un mēs tomēr runājam par valsts iestādi, kas um, dara kaut ko tādu, kas tik tiešā veidā ietekmē visu cilvēci. Bet tā īstenībā ir privāta organizācija kas um, beidz šo praktisko darbu un kura pakļaus tikai ASV valstu valdībai. Tā kā mums ir jāatrod, manuprāt, varbūt citu formulu, kas ļautu labāk pārvaldību. Un, manuprāt, ICAN piedāvātais uh, menedžment stils, tas varētu tomēr mainīties, un mēs varētu veidot pluralistiskāku, atvērtāku veidu, un es to arī iekļaušu šo ideju savā ziņojumā un es ceru, ka mēs varētu atrast um, vēlamāko iespējamo formulu. Bet būtu pateicīgs arī, ja jūs varētu nākt klāt ar saviem ierosinājumiem šai ziņā. Es uzskatu, ka mums ir jāmeklē jauni veidi, kā Eiropa arī var iesaistīties šī publiskā pakalpojuma pārvaldībā. Manuprāt, mums jānodrošina ar um, daudzpusējā, ja multilaterāla e, pārbaudas iespēja šim uzņēmumam, kas viens darbojas tik nozīmīgā jautājumā. Tāpēc mēs varētu veidot par šādu internetu pārvaldības fórumu. Un tāds jau ir izveidots. Iepriekšējais uh, fórums notika Eģipci, Eģiptē pagājušajā gadā novembrī, un šis fórums arī turpinās darboties. Tas ļoti svarīgi, ka tas pārstāv arī svarīgākās Eiropas institūcijas, arī Eiropas parlamentu, un mēs esam skaidri norādījuši, ka mēs ļoti atbalstām šādu internetu pārvaldības fórumu. Nu jā, es jau teicu, ka internets ir arī tā vieta, kas viskaidrāk sašķiras, sa, kur satieks gan publiskās, gan privātās intereses. Un tas m, mm, tiešām sajaucas. Un šis internet pārvaldības fórums ir to apzinājies un ir mēģinājis to katrā ziņā kaut kādā veidā nolīdzināt. Mm, iepriekšējā sanāksme fóruma, kas notika Eģiptē, um, mums lika teikt, ka tas ir svarīgi un šis fórums ir jāturpina. Internetam ir savas savdabības Internetu nevar salīdzināt ar neko citu, tas ir unikāls, un līdz ar to internetu pārvaldības fórums mēģina pārstāvēt visas uh, intereses, visu pušu intereses. Trautmans kundze mūs jau brīdināja savā ļoti precīzajā ziņojumā par to, ko viņa mums sniedza iepriekšējā sanāksmē. Un nākamais uh, fórums notiks Lietuvā, ir plānots oktobrī. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka Eiropas parlaments un Eiropas iestādes jau līdz tam būtu vienojušas par savu nostāju pozīciju par internetu pārvaldību. Un um, Šobrīd esmu atvērts dažādām idejām, esmu gatavs iekļaut un apskatīt visus jūsu priekšlikumus, ierosinājumus. Un 17. marts ir tas datums, kad mēs um, noturēsim uzklausīšanu, piedalīsies eksperti, un esmu aicinājis arī savus kolēģus man jau nosaukt dažus vārdus, lai mēs zinām, kas piedalīsies, lai mēs arī varētu iecināt vēl citus eksperts un varētu izskatīt šos jautājumus 17. martā. Paldies, tagad Trautmens kundze. Merci, monsieur le, le... Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu paust manu atzinītu, atzinību mūsu referentam Sosa Vāgner kungam. Kā arī visiem tiem kolēģiem, kas interesēs par šiem jautājumiem un uh, arī ēnu uh, referentam, kas viņu atbalsta lai izstrādātu šo ziņojumu. Es gribētu koncentrēt man uz, uzmanību uz laika grafiku un periodu, kurā, kā jau tika teikts, mums eh, jāpanāk viņas tikšanās eh, noris. Eh, pirmā tikšanās reize bija Atēnās, lai norādītu mūsu uh, teiksim, vēlmi, lai internets attīstītos visiem, būtu pieejams un respektētu tās vērtības, kādas ir pamatvērtības un kādas mēs aizstāvam Eiropas Savienībā. Viļņā neformālā tikšanās reizē vakar mēs runājām ar kolēģiem, ar Spānijas prezidentūras pārstāvjiem, ar Eiropas komisijas pārstāvjiem ar tiem tiekamies regulāri. Runājam par sasniegumiem, kādi ir mūsu tikšanās reižu sagatavošanā 29. un 30. aprīlī Eiro dig platformas tikšanās ir paredzēta, un uh, tajā pašā laikā ir, uh, tiek ko, uh, koordinēti arī nacionāla darbības plāni. Madridē arī Eiropas parlamenta pārstāvi ieradīsies. Uh, šo tikšanos atbalsta Spānijas prezidentūra, bet mūsu Spānijas partneri mums teica, ka Spānija pat laban nav noteikusi kādā līmenī šis uh, fórums par. Uh, e-pārvaldība tiks uh, noteikts. Mēs Viļņā gribējām īpaši uzsvērt, ka uh, ir nepieciešama kontinuitāte, ka ir nepieciešama mūsu uh, darbības rezultātu izmantošana un ir absolūti nepieciešams, lai Spānijas prezidentūra turpinātu daļu uh, darbu pie ICAN, jeb um, interneta uh, adrešu izdošanas centra darbības turpināšanas. Un tagad pievēršoties mūsu sabiedrībai ar Āfrikas valstīm. Mūsu uh, delegācija internetu pārvaldības fórumā darbojās, lai viņā mēs varētu organizēt uh, darba semināru par sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem un it īpaši ar Āfrikas uh, valstu parlamentu pārstāvjiem. Mēs tikās, uh, tikāmies ar uh, Austrum Āfrikas valstu pārstāvjiem, ar Brazīlijas, Indijas pārstāvjiem kas ir ļoti ieinteresēti par Eiropas uh, iniciatīvām. Tātad uh, vairākas secinājumi. Pirmkārt, um, pāris no mūsu kolēģiem varētu 9. februārī kopā ar komisiju tikties, uh, doties uz Ženēvu, lai uh, sagatavot nākošo tikšanos Viļņā un jūnijā sagatavošanās sēde kopā ar, kopā ar parlamentu pārstāvjiem, lai mūsu darba grupas uh, sēdes uh, 14. līdz 17. septembrī būtu pēc iespējas auglīgāka. Tie ir priekšlikumi, kurus priekšsētāja kungs mēs gribētu iesniegt un uh, kopā ar Spānijas prezidentūru un pēc tam ar Beļģijas prezidentūru turpināt. Beļģijas prezidentūra a, mums solīja, ka turpinās šos a, projekts īstenot. Un tad ar komisiju mēs varētu no vienas puses tādus a, politiskus lēmumus veicināt pieņemt, piemēram, padomē, kā arī sadarboties ar komisiju un paplašināt mūsu ieteikumi. Priekšsēdājs kungs eh, beigs ar, beigšu ar sacokošu domu. Mūsu skatījumā internets ir tiesība jautājums. Un šajā skatījumā gan no Eiropas padomes puses, gan arī no mūsu puses ar direktīvām, kādas mēs pieņemam, piemēram, par tiesībām, par uh, privātās dzīves uh, neaizskaramību un citām, kā arī par konvenciju par uh, internetu kriminalitāti. Šie jautājumi jāskata kopā. Un ja mums būtu iespējams izveidot darba kārtību, sadarbojoties ar nacionālajiem uh, parlamentiem, skatot šos jautājumus, es domāju, ka mēs paši būtu ieguvuši starptautiskā izpratnē uh, lielāku uh, nozīmīgumu. Priekšsēdētājs lūdzu. Von Nistelroja kungs nākošais. Voorzitter, dank u wel. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu atbalstīt to, ko teica referents, proti galvenokārt koncentrēties uz internetu pārvaldības jautājumiem. Es domāju, ka tas ir jau tāpat diezgan plašs uzdevums parlamentu un mūsu komiteju informēt par attīstību šajā jomā. Varbūt, ka ir desmit deputāti e, parlamentā un ne vairāk droši vien, kas e, saprot, kā tas viss darbojas. Arī Trautmans kundze to pieminēja. Šis te priekšlikums, kas e, tiks izstrādāts parlamentā, tātad šis komisijas priekšlikums uh, runā arī par kompetences jautājumiem, tas viss tiek uh, labi uzskaitīts, un tad būtu jāizsaka arī aicinājums dalību valstīm tieši iesaistīties šajās lietās. Mēs uh, domājam, vai šo te uh, modeli, kas ir internetu pārvaldības fórums, kas nav, protams, saistošs modelis, bet kas varētu dot zināmus principus internetu pārvaldībā, kā mēs parlamentā varētu to apvienot ar uh, lēmumiem. Ir labi, ka tagad mēs varam par to runāt šeit parlamentā, bet ir jāsaprot, ka mm, kaut kad mums būs uh, jāpieņem kaut kādi uh, instrumenti. Mums ir jāizvēlās, ko mēs vēlamies. Kad mēs devāmies uz Kopenhāgenu, bija milzīgas cerības uh, uz šo tikšanos, uh, bet mums mūsu principi ir jāīsteno uh, saistošos lēmumos. Mēs taču zinām, kā tas beidzās Kopenhāgenā arī zinātnes jomā ir līdzīga situācija vai Piemēram, Ķīnā ir attici, at, atšķirīga uh, uztvera. Viņi ir ļoti tālu no mūsu principiem, jo īpaši ir runa par internetu. Tā tad ir svarīgi, kam, kas ir šajā ziņojumā jādara, ir jākoncentrējas uz zināmām lietām. Šeit uh, nevar būt runa par kaut kādu revolūciju. Ar ICANN uh, kopā jādarbojas Ko tad tas mums dod, ja mēs kaut kādas lietas eh, nododam valdību līmenī, kur eh, tas nozīmē, ka tam nekas nenotiek? Interneta pakotni var vislabāk tagad ar šo ICANN uh, eh, risināt. Mums nav jāsāk jaunas uh, diskusijas, internetu pakotnē viss jau ir iekšā. Ko referents teica, man liekas, ka tas bija ļoti labs apkopojums. Paldies. Kalfīna kungs, lūdzu. Zato искам само няколко думи да кажа по това, което Paldies, priekšsētā kungs. Es gribētu mm, piebilst pāris vārdus. par uh, organizācijas laikam atvērtību, tās iespējamību vai neiespējamību un uh, sabiedrības interesēm. Jūs uh, zinat, ka pirms pāris mēnešiem mēs pieredzējām tādu pozitīvu attīstību. Laikam vairs nav tikai saiknē ar ASV valdību. Pilnībā piekrītu jums, ka ir jāaizstāv uh, sabiedrības intereses, bet tajā pašā laikā jāatrod ir arī jauns risinājums, lai nodrošinātu sabiedrības in intereses. Mums jābūt ļoti saprātīgiem, ļoti piesardzīgiem. Protams, ka Eiropas Savienībai ir jābūt aktīvai, bet arī ļoti, ļoti e, tādai mm, piesardzīgai un e, saprātīgai. Visā citādi mēs riskējam izveidot e, vienu jaunu uh, institūciju, kas uh, radīt tā tad tāda kā ASV mm, rīcības modeli interneta jomā. Atļaujiet ilustrēt uh, manis teikto. Jūs zinat, ka tagad ir uh, sākts uh, dažādo alfabetu risināšanas jautājums. Ķīniešu alfabetu jautājums, kirilīcas alfabeta jautājumu risinājums. Uh, Un mēs runājam par sabiedrības interešu aizstāvību. Mums jābūt tiešām ļoti sabiedrīgiem. Mums jā, um, saprātīgiem, mums jāatrod tāds viens risinājums, kas uh, nebloķētu jautājumu risināšanu kopumā. Paldies. Nākošā runātāja Tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs nepaildzināšu diskusijas nevajadzīgi, bet atļaujiet uh, pieminēt to, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs temats. Temats, uh, par kuru parlamentam ir uh, jābūt spējīgam ko teikt. Tagad ir stājies spēkā jauns uh, līgums, Lisabonas līgums, tas piešķir Eiropas Savienībai plašākas tiesības, un tas skar arī pilsoņu tiesības. Nedrīkstam aizmirst tās uh, diskusijas, kādas pēdējā mēneša laikā bija attiecībā uz patērētāju tiesībām. Vēl nedrīkstam uh, aizmirst uh, personisko datu aizsardzību kā arī interneta brīvības jautājums. Un ievērot visus šos iemeslus, domāju, ka parlamentam konstruktīvi un ļoti izšķirīgi jāiesaistās šajās diskusijās. Mēs gaidām šīs digitālās darba kārtības pieņemšanu un vēlamies uzsvērt, ka ir jābūt konstruktīvai pieeja šai jautājumam. Uh, Un es esmu viena no šīs delegācijas deputātēm, kas vēlētos uh, piedalīties visās sēdēs saistītās ar internetu un internetu izmantošanu. Tātad varu vēlreiz tikai paust atbalstu šī jautājuma risināšanai. Paldies! Priekšstādājs komisija pavisam īsi Nībelkungs ir zālē. Tikai divas lietas ICANN analīze, jā, tā ir privāta organizācija un jā, tā administrē tādu uh, sabiedrisku resursu. Mēs uh, redzējām uh, apliecinājumu, kas tika noslēgts starp uh, Amerikas valdību un ICANN. Tātad mēs redzam, kā ASV valdība parāda zinām atvērtību, bet uh, tas vēl notiek. Mums jāraugās, kā šīs apņemšanās tiks īstenotas un kā šī te um, sabiedriskā uh, labuma loma tiks nodrošināta, lai tas nebūtu tikai īkani interesēs. Tā ir viena lieta. Un otra lieta internetu pārvaldības fórums. Komisija uh, un dalībvalstis eh, pilnībā atbalsta šī fóruma turpināšanu. Tas ir tāds unikāls uh, daudzpusējs fórums, kur visu kaut ko var ietvert. Mēs esam ļoti uh, pateicīgi, ka Eiropas parlaments jau no paša sākuma Atēnās ir bijis klāt un uh, devis komisijai tādu leģitimitāti, un Eiropas klātbūtne ir bijusi spēcīga un bijis arī kā piemērs citu parlamentāriešu Mm, dalībai no nacionālajām dalību valstīm. Paldies! Paldies! Eh, Tusnovska kungu nepamanīja. Lūdzu! Děkuji, pane předsedo. Já jenom za skupinu eh, ICR. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par uh, šo internetu pārvaldības fórumu. Es gribu teikt, ka mūsu izpratnē ir ļoti sarežģīti eh, saprast īsti, kāds ir šis satars, jo mēs vēlētos eh, saprast skaidri. Atbalstam šīs diskusijas, tās ir ļoti atklātas. Diskusijām jāturpinās, tām jābūt brīvām. Esmu norūpējies par to, ka šī fenomena tāda tā kā instrumentalizācija notiks. Un tā kā Van Nistelroja kungs mm, teica, nu praktiski neviens īsti vairs nesaprot, par ko, ar, kas ir tie temati, ar kuriem strādājam. Pirms mm, pāris desmit gadiem, kad sākām interesēties par e, internetu, un tās bija inter, e, universitātes, kas par to interesējās, un tas mūs tik dziļi vēl neskāra. Tātad ir uh, absolūti nepieciešams, lai šīs organizācijas pakļautos noteiktiem noteikumiem. Uh, Esmu norā, norāzījies, ka tikai tāds ļoti formāls raksturs varētu tam visam būt. Ir jāaizstāv, protams, mūsu intereses, bet katrā gadījumā ir e, jānovērš tas, ka mēs pārāk daudz tēmu risināšanā iesaistamies. Un manā skatījumā ļoti nozīmīgi ir neieslēgt tādos pārāk ciešos institucionālos ietvaros visu šo jomu. Jo esam jau saskārušies ar daudzām problēmām, kuras mums jāmēģina atrisināt. Paldies! Priekšstādātājs. Paldies, Suza Vāgnerkungs, vai jūs vēlaties teikt arī vēl ko noslēgumā? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties kolēģiem par viņu viedokļiem, par Trautmanas kundzes teikto. Spānijā ievadīšu atbilstošos soļus, lai noskaidrotu, kādā līmenī jūs pieminētais pasākums notiks. Un tad konsultēšos ar jums, un jūs arī, izteiksiet arī šo jūsu ieteikumu. Uzklausīju ļoti uzmanīgi to, ko jūs teicāt par to, ka mums jārīkojas uzmanīgi. Tā arī darbošos un mēģināšu tā uh, rakstīt arī manu ziņojumu. Priekšsēdētājs, paldies, lai jums jauks pusdienas pārtraukums un uh, tiksimies pulkstens 15. Uh, 15. sāksies mūsu komitejas šīs nedēļas.